Uh, a very good afternoon to everybody. I wonder if, uh, if we can. Um, Sveicināti, kolēģi. Es domāju, ka. I hope there are plenty of seats uh, for visitors. Es ceru, ka visi atraduši vietas, un, un cerams, ka arī visiem viesiem ir pietiekami daudz vietas, un man prieks jūs visus šeit redzēt. Un, lai gan sākam nedaudz um, nokavēts, tomēr ātri pateikšu svarīgākās, varbūt arī lietas, kas jums jāzina, tīri par procedūru. Mums arī var klausīties, arī, protams, ārpus šīs telpas, un visi, kas jūs sekojat mums tādā internetā, arī esat laipni aicināti piedalīties mums, mūsu sanāksmē, tiešai sistēmā. Un mēs zinām, ka mums regulāri seko cilvēku ar dzīvu interesi, un mēs zinām, ka arī šīs procedūras um, ir nozīmīgas un arī tātad visiem, kas arī seko mūsu debatēm, tātad ir dažādi veidi regulatorās iestādes, uh, aģentūras, un ja jūs arī sekojat mūsu sanāksmē, jūsu profesionālā interešu ietveros, mēs jūs sveicam arī mūsu šajā publiskā uzklausīšanā, un tāpat arī es došu vārdu arī tūlīt mūsu arī referentam, un mis, es, jeb, um, Bernadets Verņūkundzei. Jūs arī varat sekot mūsu dokumentiem, kas ir pieejami arī mājaslapā, un, protams, jūs arī sekojat arī mūsu debašu saturam, mēs arī aicinām jūs uh, iesaistīt savas arī varbūt reakcijas, ieteikums, nosūtiet e-pastu, un tāpat arī mēs saņemot e-pastu, ja jūs vēlētos, mēs arī jums atbildētu ar mūsu regulāro ziņu izlaidumu, tādu newsletter, un esam gatavi to jums nosūtīt elektroniskā veidā. Tātad tūlīt došu vārdu arī Veņokundzei, kas atklās šo <clears throat> pēcpusdienas sesiju. Un mēs to organizēsim divās daļās. Tad pirmos mēs runāsim par uh, Uh, modernizāciju apmācības prasību ziņā, un tāpat arī skatīsimies arī tālāk šīs profesionālās prasības, uh, izveidot šo profesionālo karti. Mums būs arī eksperti, kuri piedalīsies katru reizi, tie četri eksperti panelī, un mm, pirmajā panelī, un kāds no viņiem, protams, ir uzaicināts šeit īsi izklāstīt savas galvenās atziņas. Es katram jums nodošu tikai, diemžēl, gan desmit minūtes, un. Uh, Es arī jums mēģināšu arī signalizēt, ka jūsu desmit minūtes jau tuvojas beigām. Es atvainojos, ka mums ir tik ierobežots laiks, bet no otras puses mēs gribam uzklausīt maksimāli daudzveidīgus viedokļus un labprāt uzdosim jums arī, dosim šādu iespēju. Un tad uzreiz ķeramies arī pie lietas. Es neko vairāk neteikšu. Jūs arī dzirdēsiet arī no deputātiem, kas ir iesaistījušies šajos projektos. Un tāpat arī citas iesaistītās puses klausīsim. Un uzreiz tad vārdu <clears throat> Berņūkundzei Paldies, ka jūs organizējāt šo uzklausīšanu šo pēcpusdienu kopā ar visiem mēnu referentiem un arī, arī mūsu komitejas sekretariātu. Paldies jums visiem. Lūdzu, Bernadette. 5 minūtes jums. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien visiem. Vēlējos teikt, ka esmu ārkārtīgi priecīga un gandarīta jūs šeit sveikt. Uh, Nav daudz mūsu vidū deputātu, bet daudz ir klausītāju no profesionāļu aprindām, kuriem ir uzdodami jautājumi šis. Mm, uzklausīšana tiek veikta grozījuma izdarīšanas direktīvā par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ietvaros. Un tas ir ļoti svarīgs mm, jautājums mm, saistībā ar izaugsmi un arī ir bezdarbs, īpaši jauniešu vidū, kuriem nav perspektīvu gaišu nākotnē. Un mūsu uzdevums, mūsu politiķu uzdevums ir atgādināt, ka, protams, mobilitāte ir tiesības, kas ir saglabātas visos līgumos, bet tai jābūt arī iespējai ar nosacījumu, ka šī mobilitāte tiek mm, veikta tiesiskās drošības ietvaros gan profesionāļiem, gan ikvienam pilsonim. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, ēnu referentiem no dažādām politiskajām grupām par to, ka mm, iedeva mums derīgus kontaktus šai uzklausīšanai. Tāpat, protams, vēlos pateikties visām kompetentajām personām, dalībniekiem, kas piekrita mūs informēt par jautājumiem, kuros tās ir viszinošākās. Viszino pirmkārt eh, apmācību sistēma, vai tā būtu eh, sākotnēja mūža izglītības vai cita. Otrkārt problēma, kas saistās ar daļēju piekļuvi. Treškārt nosacījumi un iespējamā piemērošana e, Eiropas profesionālās kartes izveidošanās, kā drošību nodrošinās šis instruments un efektīvs instruments Eiropas pilsoniskumam. Un te es īpaši priecājos par to, ka otrajā panelī par profesionālo kārti, kad mēs pirmo reizi runājām ar Evelīnu Gerbartu 2007. gadā, mums bija iespējas, eh, ka te varbūt ir pārāk mm, uz priekšu pavirzīta šī vīzija pārsteidzīga attiecībā uz šo kārti. Un es domāju, ka mm, kopš tā laika ir notikušas pozitīvas izmaiņas virzībā uz šo Eiropas kārti. Protams, pateicos arī ļoti ļoti sirsnīgi IMCO komitejas dalībniekiem, priekšsēdim, sekretariātam un jo īpaši Sebastianam Vanhokam. Es to uzsveru, jo eh, Sebastians bija ārkārtīgi atsaucīgs, laipns, efektīvs un vēlējos to patieši uzsvērt un vēlreiz sirsnīgi viņam pateicos. Nu, kā runāju par Eiropas daudzveidību visos šajos eh, pamatpunktos, kas saistās ar eh, kvalifikāciju atzīšanu. Tā tad būtu vēlams un nepieciešams tā, lai šī dažādība uh, kas rada arī sarežģītību, bet arī bagātību mūsu pārdomām, lai tā tiktu atspoguļota arī Eiropas geogrāfijā. Tāpēc šajā pēcpusdienā vēlējos, lai Eiropa tiktu pārstāvēta šajos četros galvenajos punktos - ziemeļi rietumi, austrumi rietumi, eh, gluži tāpat kā līdzsvarā starp eh, sektora profesionāļiem un vispārējā. Uh, Eh, vispārējo režīmu. Ceru, ka mums būs eh, pārdomām bagāta pēcpusdiena ar jautājumiem, ar viedokļu apmaiņām, ar eh, dažādiem argumentiem. Vēlu visiem un visām veiksmīgu uzklausīšanu ar dialogu un ieklausīšanos. Paldies! Uh, Paldies jums, Benedēt, par šiem ievadvārdiem. Paldies, ka jūs arī viesat un vadat šo darbu. Labi, tagad ķeramies tad pie mūsu pirmā paneļa, pirmās sesijas. Jums arī izdalīts ir arī dokumentu maps, kur jūs varat arī ļoti rūpīgi izsakot arī katra uh, eksperta biogrāfijai. Tā ka es par viņiem daudz jums jau pats arī nekavēšu laiku nestāstīšu. Bet es tikai pieteikšu, protams, tad viņu secību, kādā kārtībā mēs uzklausīsim. Tātad pirmkārt dosim vārdu Beatai Čolevkai, kas ir um, um, Polijas veselības ministrijas eh, <clears throat> medmāsu un vecmāšu departamentu direktore. Es ceru, ka poļu uzvārdu izrunā pareizi. Tāpat arī mums ir eh, <clears throat> doktors Šenemekers. Eh, tātad doktors Šenemekers ir universitā, Maastrichts universitātes lektors, kurš ir īpaši specializējies Eiropas materiālajās tiesībās, skats no Eiropas un starptautisko tiesību perspektīvas. Tāpat mums ir kopā arī doktors Latko Fras, kurš ir um, e, medicīnas e, profesionāli veselības aprūpas darbinieku e, arotbiedrību priekšsēdētājs Eiropas līmenī. Un tad mums arī doktora Vera Ertman, ekonomisti, un mēs sāksim ar uzklausot Beatu Kolevskas kundzi. Lūdzu, jums desmit minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks šeit būt, un jāatzīst, ka jūs ļoti precīzi izzināt manu uzvārdu. Jāatzīst, ka šobrīd ir diezgan sarežģīti sākt runāt par dažiem pozitīviem aspektiem eh, visā reformu procesā, kas tad ir ieviests arī medicīnas darbinieku, veselības aprūpas darbinieku mm, nozarē, neskatoties uz sākotnēju direktīvu, kas jau arī tika izstrādāta um, jau pirms kāda laika, un tā, protams, ir vērsta uz to, lai mēs saskaņotu arī realitāti ar iekšēju tirgu un reiz arī kāpinātu lielāku darbinieku mobilitāti Eiropā. Un to neattiecinātu uz iespējām plašām profesijām. Priekšsādātāji, jūs apareiz norādījāt, ka es, protams, pārstāvu uh, <clears throat> medmās un vecmātes. Uh, Uh, un vēlos tieši iestāties un izanalizēt situāciju par viņu brīvo um, iespēju strādāt visā Eiropā. Ņemot vērā vienotā tirgus iespējas, kas arī, protams, jau noteikts arī pašos līgumos, un šī papildus direktīva ir arī veids, kā mēs nostiprinām savstarpējo kvalifikāciju atzīšanu um, Eiropā un līdz ar to nodrošinām brīvu pakalpojumu sniegšanu visā Eiropā. Tas, protams, bija arī ļoti apjomīgs uzdevums. Un <clears throat> cik sarežģīts tas ir bijis, tas, protams, ir skaidri bijis redzams. Un mēs redzam, ka tirgus šobrīd konsolidējas, um, lai gan ar vienu spēkā ir 27 dalībvalstis. Un, un te kopumā mēs skatāmies uz. Mm, 800 dažādu veidu regulētām profesijām. Šobrīd um, direktīvas pārstrādātā variantā mm, ir pienācis laiks tieši veikt šo pārstrādi un um, pārskatu, jo pieci gadi pagājuši, kopš direktīva bijusi spēkā, te noteikti visi spēcīgie juridiski aspekti, mm, kas bija direktīvas izveids posmā un kas ar vienu spēkā. Tad mēs skatāmies arī uz papildus apsvērumiem, kas arī šeit uzskaitīti. Un tie visi ir ļoti precīzi uzskaitīti arī mm, komisijas sagatavotajā ziņojumā, kurš tika publicēts pagājušā gada oktobrī. Tātad tie ir vispārīgi atzinumi, bet reizē tur iekļaus arī praktiskas rekomendācijas, kas nepieciešams konkrētu direktīvas normu īstenošanā un to pārstrādē. Tātad virzoties uz iekšējo tirgus pilnīgu sasniegšanu, arī profesionālā ziņā mēs redzam, ka ir jāatrisina daudzie jautājumi, kas vēl nav sakārtot, un tāpēc šī uzklausīšana nāk īsta laikā. Mēs skatāmies arī uz svarīgākajiem tādiem mērķiem. Mums ir jānodrošina iekšē tirgus noteiktās brīvības, tātad arī brīva personu pārvietošanās. Nākamais mums ir jāpārvar zināmie trūkumi kur mums trūkst resursu un personāla medicīnas mm, jomā. Atrāk vai vēlāk mums vajadzēs tomēr skatīties šo jautājumu arvien akūtāk. Mums sāks trūkt medmāsas, vecmāšu, arī ārstu. Nelēmums notiek nemitīgi, un cilvēkiem nemitīgi nepieciešama veselības aprūpe. Un jānodrošina, lai, protams, veselības aprūpes pakalpojumi būtu nodrošināti visā Eiropā. veicinot veselības aprūpas personāla mobilitāti, mēs arī varam, protams, um, pirmkārt, kas ir jāizdara, ir jānodrošina kvalifikāciju atzīšana visā Eiropā. Mums jānodrošina tādi apstākļi, kurus, piemēram, arī visiem tiem. kas ir saskatījuši, protams, arī šos akūtās vajadzības. Tad vispirms es runāšu par medmāsām. Uh, Te pirmkārt jāskatās konkrētām lietām. Pirmkārt, 31. pāns, kas runā par, pirmkārt, 12 gadu uh, vispārēju izglītību, kas ir absolūts pamatnosacījums, lai vēlāk tad iegūtu medmāsas kvalifikāciju un nepieciešamu izglītību. Tātad profesionāla kvalifikācija, kas seko vispār izglītībai. Tas ir skaidri noteikts arī šeit 31. pantā un arī 40. pantā 2. punktā. Es to vērtēju kā pozitīvu izmaiņu. Tas tiešām svarīgi. Tas tiešām arī nodrošina, ka arī medmās iegūst nepieciešamu izglītības līmeni, kas ir absolūti svarīgi, lai nodrošinātu kvalitīvu veselības aprūpi. Tātad tas ir absolūti jānostiprina šeit direktīvā, un tas ir jāsasaista ar realitāti. Tad mums jānodrošina, lai mēs varētu saskaņot un salīdzināt izglītības līmeņu un kvalitāti visā Eiropā. Pateicoties tam, mēs arī izreiz varam jau runāt par salīdzinošiem rādītājiem. Un tieši veselības aprūpas darbinieku izglītību, kvalifikācijas mēs tad varam jau salīdzināt visā Eiropā. Pirmais, tad, lai mēs vispār sāktu runāt par mobilitāti, jānodrošina, ka mēs spējam nodrošināt šādu salīdzinošo kvalifikāciju, salīdzinošos kritērijus. Ja mēs nodrošinām vienotas spēles noteikums izējas pozīcijas visās dalībvalstīs, nu tas ir pirmais nepieciešamais uzdevums. Eiropas kvalifikāciju atzīšana un izglītības kredītpunktu atzīšana salīdzināšana ir tikpat nozīmīga. Tas tad ļauj mums sarzīdzināt arī kvalifikācijas laikā izglītības uh, iegūto līmeni. Papildus tam mēs skatāmies, ko varētu atrisināt ar delģētiem aktiem. Tātad mums būtu jāuzsver vēlreiz. Arī nepieciešamība aktualizēt šo direktīvu un aktualizēt arī pašapmācību. Mums ir vienmēr jāuzsver, cik svarīgi sekot aktuālajai zinātnē un progresam veselības aprūpas jomā. Medicīnas sasniegumi, kas bija aktuāli pirms daudziem gadiem, vairs varbūt nav īsti aktuāli. Tātad mums jāpanāk arī, ka medmāsas ir ļoti zinošas un vienmēr zina <clears throat> par jaunāko medicīnu Un tad mēs turpinām turpmāko izglītību arī. Tātad ļoti svarīgi, lai direktīvā, kad mēs izskatām mm, šo kvalifikāciju atzīšanu, mēs arī pievērstos konkrētiem ļoti specifiskiem jautājumiem. Tāpēc, ja mēs runāsim par delģētiem aktiem, būs ļoti svarīgi, lai atsevišķās normas tiešām tiktu ļoti rūpīgi izstrādāts, tad būtu noturētas ļoti rūpīgas konsultācijas. Tālāk vēl ir direktīvas atjaunotā versija. Grozījumi paredz arī vēl svarīgs uh, jaunojinājumus. Tātad ir noteikts, ka nedrīkst būt īsāk par trim gadiem, jeb tas būtu 3600 stundas uh, apmācības stundas medmāsām un um, vecmātēm. Tad mums jāskatās, lai šīs normas tiktu absolūti viennozīmīgi skaidri saprastas. Un visbeidzot, vēlos arī nozīmēt uz polijas prasību ieviezināmas grozījumus pašā direktīvā, kur mēs runājam par kvalifikāciju atzīšanu un priekšnosacījumu poļu medmāsu kvalifikāciju atzīšanā. Šeit līdz ar to piedāvātie grozījumi. Tas nonāk pretrunā ar direktīvas mērķiem varbūt. Nu, tā varbūt kādam varētu likties, bet īstenībā tā absolūti nav. Polijas ierosinātie grozījumi atbilst precīzi direktīvas mērķiem. Pirmkārt, tie vērsti uz to, lai ņemtu vērā arī manu kolēģu metmāsu un vecmāšu intereses. Kas ir iegūšas izglītību, apmācību, uh, ir sagatavots tātad polijā, mm, atbilstīgā līmenī, un cerams, ka tad tas pilnībā tiks arī tad arī tad ievērots. Es baidos, ka esmu iztērējis visu savu piešķirtunas laiku. Precīzi, 10 minūtes 2 sekundes. Apsveic. Good. Well, thank you very much indeed for uh, starting us off so well. Liels paldies par tik lielisku iesākumu un paldies, ka dalieties savā pieredzē un zināšanās. Nu, tagad mums būs vēl papildus trīs uh, prezentācijas šoreiz arī ar attēliem. Tagad aicinu Sāru Šenmekers kundzi, kur arī runa par daļēju piekļuvi regulatīvām profesijām. Labu pēcpusdienu, paldies priekšsētāji, kas ap man uzaicinājuši šodien uh, runāt jūs priekšā par diviem jauniem aspektiem, kā tagad ir komisijas priekšlikumā. No vienas puses ir šī daļējā piekļuve, no otras puses daļēja kvalifikācija. Kā jūs zinat, tad. Uh, Eh, izklausās, ka šie abi koncepti būtu ļoti līdzīgi, bet īstenībā tie ir ļoti atšķirīgi. Kad mēs runājam par daļēju kvalifikāciju, tad mēs runājam par cilvēkiem, kas vēl nav pilnībā kvalificēti. Uh, ārsti, arhitekti, advokāti, kas vēl nav noslēguši arī savu apmācību un kur vēlas to izdarīt uzņēmēju valstī atbilstīgi priekšlikumam, principā tam būtu jābūt iespējamam. Kad mēs runājam par daļēju piekļuvi, tad mēs runājam par pilnībā kvalificētiem profesionāliem darbiniekiem savā mājā, kas vēlas uh, uh praktizēt savu profesiju uh, uzņēmēju valstī, piemēram, advokāts, kurš ir specializējies, gadās īpašumtiesībās, piemēram, uh, vēlas nodarboties tikai šajā nozarē uzņēmēju valstī, vai ir inženieri, kuri vēlas darboties uh, celtniecības darbos uzņēmēju valstī, la, um, un tam līdzīgi. Priekšlikumā tiek teikts, ka vispārējais noteikums paredz to, ka um, uh, daļai piekļuvi nav pirmā uh, izvēles iespēja. Tad jūs esat profesionālis A valstī, tad vispirms jums ir uh, jādara viss, lai uh, B valsts jūs pilnībā atzītu. Uh, un lai jūs varētu arī pilnībā atbilst noteikumiem direktīvā par kompensāciju noteikumiem. Tātad, ja ir atšķirības starp to, kas tiek prasīts AB valstī, veicot, eh, piemēram, tikai eh, šo zināšanu, iemaņu testu, un eh, tad var arī tādējādi mazināt eh, šīs atšķirības un tikt pilnībā atzīt. Un tad atšķirība par apmācību. Lai kandidāti varētu arī pildīt programmu. Kompensācija pasākumu mērķis ir eh, veik, Uh, kompensācijas nevis sākt no nulles, tātad advokātiem un inženieriem atšķirības ir ļoti lielas, arī var būt pilnībā nepieciešama visa apmācība, apmācība. Ligina inženieris uh, lietā, uz ko balstīt komisijas priekšlikums daļēja. Ja uh, daļēju piekļuvi neparedzēja tiesas lēmums un direktīvu, bet to varētu pieprasīt atbilstīgi līguma pantiem, kur tiek runāts par brīvu apriti. Dažkārt uh, tas var būt uh, šķērslis brīvai apritei. Un uh, līdz ar to arī aiz, patērētāja aizsardzība arī var būt viens no elementiem, kas ir pamatā daļējai piekļuvēji. Taču tur ir jāparedz arī samērības princips, lai jābūt ir uh, līdzekļiem, lai varētu arī lai varētu arī viņiem uh, nodrošināt šo daļējo piekļuvi. Un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai profesijas ir daļēji atzīta, lai to varētu arī pildīt atbilstīgi uh, valstī. Jūs saņemat licenci, lai varētu praktizēt šo profesiju. Piemēram, mazā valstīs, kā Luksemburgā, nav šādas uh, īpašas skolas, arī Beļģijas. Uh, Vai arī citi studenti varētu arī iesniegt savus dokumentus, lai varētu pierādīt uh, to, ka viņiem nav nepieciešams piemēroties arī uh, nacionālajām prasībām. Viss ir atkarīgs no tā, kādā jomā viņi vēlas praktizēties. Tad ir vēl arī uh, papildus aizsardzības pasākumu daļai piekļuvu var liekt, ja mm, balstā, ja tiek izmantot sabiedrības intereses iemesli. Mm Ja tas ir tātad uh, proporcionāli, katrai dalību valstī ir jāraugās, kādēļ attiecīgā profesija ir uh, regulēta un ja tiek liekta daļēja piekļuva, tad ir jābūt arī vērtīgai, pamvērtīgam pamatiem, kas stiprina arī caurspīdīgumu. Tāda arī demografizācijas gadījumā arī šai daļai piekļuvai jābūt tiek nodrošinātai. Uh, piemēram, atrast Vācijā nepieciešams kvalificētas profesijas, piemēram, inženierzinātnēs. Un tur vajadzētu nodrošināt daļai piekļuvu. Tad ir ja arī jāatzīst kompensācija pasākumā, daļai piekļuvu tikai otrais risinājums, tad arī dalību valstis var arī tātad liek šo daļējo piekļuvu pamatojoties uz sabiedrības interesēm. Tagad pavisam īsi par daļējo kvalifikāciju. Šai direktīvā <clears throat> atrunā tikai tāds gadījums, ka profesionāļi pilnībā kvalificēti Mēs zinām, ka kvalifikācijas status satrunā nacionālā likumdošana. Tas nozīmē to, ka valstu valdības arī skatīs apmācības prasības, piemēram, zārstiem, arhitektiem tam līdzīgi. Direktīvā netiek runāts, kādā veidā uh, tiek iegūts eh, diploms. To atrunā dalība valstis. Direktīvā runāts tiek tikai vienīgi par atzīšanu. Uh, Tātad jūs varat veikt arī apmācību citās dalību valstīs, ja liels atšķirības nav no jūsu pamatizglītības uh, uh, uzņēm jūsu uh, dzimtajā valstī un uzņēmē valstī. Kompetentajām iestādēm ir arī jāizskata jauni pieteikumi iesniedzēji un viņi aizvērtē arī viņu pieredze un akademiskā um, līdzīgā situācija, tas nav vienkārši. Ja apmācība tiek veikta uzņēmē valstī, tad uh, uh, valsts to nevar automātiski um, nolikt. Lai pārvarētu konfliktējošas situācijas, lai dalība valsts neiet pārāk tālu, attiecībā par kompensāciju pasākumu, varbūt ir nepieciešama kad galvenās vadlīnijas ICB, kas ir Eiropas profesionālā advokātu, juristu organizācija arī ir nākus klajā ar uh, priekšlikumiem uh, šai sakarā. Mēs arī zinām, ka ir Boloņas un Lisabonas atzīšanas konvencija, bet vienmēr pār to būs Eiropas Savienības tiesību akti. Studenti ir ļoti mobīli un bieži vien studenti nezina, kurā valstī viņi strādās. Tas ir eh, ieteikums, eh, bet eh, par to ir vēl jādomā. Ir jāizskata visi šie pamati jau vidusskolas līmenī, un tad bija jāpiedāvā arī profesionāla ievirze augstākā līmenī. Uh, Tās ir apmācība, kas ir balstīta uz nacionālo sistēmu, uh, nav pietiekami veiksmīgi, lai varētu veicināt mobilitāti. Arī nepieciešama partnerība ar universitātēm, profesionālām asociācijām, lai varētu noteikt, kas ir nepieciešams, lai varētu īstenot attiecīgo profesiju arī. Jo, Māstrihtas un arī citas Eiropas Savienības universitātes programmas piedāvā arī vairākas uh, diplomus, uh, un tad, eh, tad, tad varbūt tā kā cilvēks ir mācījies vienā valstī, uh, vēl papildus mācījies citā valstī un strādā vēl trešā valstī. Well, thank you very much indeed. Paldies, uh, Šenegers kundze arī par to, ka ievērot savu laiku. Tālāk. Fras kungs, kurš ir medicīnas speciālistu priekšsēdētājs Eiropas Savienībā, viņš runās par minimālajām uh, um, apmācību prasībām desmit minūtes. Labi pēcpusdienu visiem. Like Paldies par šo iespēju arī iepazīstināt jūs ar Eiropas veselības aprūpas darbinieku arotbiedrības eh, skatu punktu šo jautājumu. Tātad pāris vārds par šo situāciju. Tad mūsu organizācija ir viena no jau senākajām, tā jau organizēta 58. gadā. Un eh, organizācijā mums ir 305 eh, Eiropas valstis, kurā tad arī pastāv 50, vairāk nekā 5 profesijas. Un tad, lūk, mūsu skatpunkts. Veselības aprūpas darbinieku regula ir ārkārtīgi arka, svarīgi, ņemot vērā arī jau Eiropā ir pastāvošu certificēšanas un atļauju izsniegšanas kārtību. Tātad Eiropas līmenī mēs domājam, ka jūs visi ļoti labi apzīstināties, ka mums spēkā subsidiaritātes princips, kas ir ļoti svarīgs gan arī tātad veselības aprūpas organizācijām un ministrijām, kas to organizē, arī ņemot vērā medicīnas veselības darbinieku sagatavošanu. Un tas arī, protams, ir jāatzīst, kā regula tad, protams, prevalē par nacionālā tiesībām. Jums arī, protams, arī spēkā jau no 2005. gada mm, arī Eh, Eiropas eh, medicīnas darbinieku direktīva, kas atrunā atsevišķas tātad kvalifikāciju atzīšanas veidus, ko mēs no automātiskās agnīcijas līdz prioritārai deklarācijai. Tālāk mēs redzam, ka vienīgais īpašā šobrīd eh, prasības ir skaidri noteikts, tad ir apmācības, jeb darbinieku sagatavošanas ilgums, kas ir noteikts precīzi atrunāts uh, direktīvas pielikumā. Par ko tad mēs īsti šodien runājam? Vai mēs runājam par kādu atsevišķu posmu izglītības um, procesā, ko mēs jau visu šodien saprotam kā mūža izglītību? Tātad atļauju izsniegšana, certificēšana, kas seko pēc maģistratūras studiju no pabeigšanas. Mēs tad runājām par to, kā tiek arī atzīta medicīnas uh, darbinieku iegūtās kvalifikācijas, pēc tam, ko viņš ir pabeidzis pamatstudijas un tālāk arī pēc eh, studijas prezidentūras studijas. Tad mēs runājam par to, ka mums ir jāatsakās no šī vienīgā kriterija, kas ir līdz šim bijis studiju ilgums, un jāpāriet uz konkrēto kompetenču izmērīšanu. Tātad 49a <clears throat> pants norāda, ka nedrīkst būt īsāks par pieciem gadiem šis izglītības, pēr, izglītības periods. Jā. Un mēs norādām precīzi, ka to vien nepietiek, ka mums ir jārunā par kopējo sistēmu, kur mēs skatāmies uz konkrētām kompetencijām, prasmēm. Tāpēc mums ir jāskatās arī atsevišķie jautājumi, kā mēs tad arī varam veicināt jauno ekspertu rašanos, kas ir atspoguļojas ar konkrētajām arī speciālajām profesijām. Hmm, tāpat eh, mēs skatāmies, kā mēs varam attīstīt ar jauno medicīnas specialitāšu rašanos, kas prasa jaunas prasmes. Bet, diemžēl, šīs prasības, diemžēl, nav nekad īsti tā arī ieguvušas dienas gaismu, lai gan tās jau ir 15 gadu bijušas apritē. Tātad, ja mēs runājam par nevis ilgumu, gan, bet par kompetencēm un šādu uz kompetencēm balstītu kvalifikācijas atzīšanu. Mēs uzskatām, ka te galvenokārt jārunā par kompetencēm, uh, veselības darbiniekiem, medicīnas darbiniekiem nav runa tikai par to, kā ārstēt pacientu, bet gan arī par to, kā tad vispār mēs varam redzam medicīnas profesijas. Te tas viss iekļau gan komunikāciju prasmes, gan arī pašanalīzi. Tas ir tāds galvenokārt lielās prasmes, bet nu jūs varat redzēt arī uzskaitīt citas. Tātad alternatīva būtu izstrādāt šādu kopējo Eiropas uh, sagatavošanas ietvaru visiem ārstiem, kas balstītos uz šādu kompetenču, prasmju un zināšanu attīstīšanu, kas kopā summēja šādā profesionālā kvalifikācijā, un tam vēl sekotu arī tad uh, certifikāta vai diploma izsniegšana. Mm. Kādā veidā mēs varam harmonizēt veselības uh, speciālistu uh, kvalifikācijas. Nu, te ir vairākas lietas, bet svarīgākais, protams, ir, ka mēs izstrādājam šo Eiropas harmonizēto mm, mm, izglītību un mācību saturu, kas tad arī pārtulkojot nacionālajās sistēmās atspoguļotu vienu to pašu tomēr. Tad mēs varam nodrošināt, ka arī visi medicīnas darbinieki ir apgūši viss viens un tās pašas mm, pamatprasmes. Tas arī atspoguļos, protams, arī mūsu priekšlikumos, kur arī piedāvājam procesu sadalīt divos lielos posmos. Nu, lūk, tātad šī jaunā alternatīva, kur mēs balstāmies uz jauno arī Eiropas sistēmu. Daži no, varbūt to saukt par jauno brīvprātīgo 29. režīmu, Vēlamies uzsvērt, ka tas kalpo kā papildinājums, nevis arī kā pilnībā aizstātu nacionālo režīmu. Tātad tas nozīmē, ka tās dalība valstis, kurā jau ir spēkā arī šāda kompetenču balstīta sistēma, tās tad automātiski tad arī iegūtu kā atzītu jau Eiropas līmenī. Cita alternatīva savukārt būtu izstrādāt kopējos arī pārbaudas testus ārstiem Un ar to mēs domājam, ka veikt šādu novērtējumu kopējā izglītības ietverā. Tad es eh, jums rādu vienu fotografiju no 25. gada dienas, kad jūs redzat kopā vairākus Eiropas uh, valstu pārstāvis, visu Eiropas jaunie speciālisti, kas piesakās kopējiem testiem. Kāpēc to vispār darīt? Tieši tāpēc, ka to pieprasa šobrīd pacienti. Jūs redzat, ko ir pieprasījuši, un te ir īsi izvilkumi no dažādām arī organizācijām, patērētāju un pacientu organizācijām, kur norāda, ka veselības aprūpas darbinieku izglītība neaprobežojas tikai um, ar tirgus prasībām. Un to nedrīkst nekādā veidā kompromitēt. Tāpēc mēs runājam par jauno profesionālo kvalifikāciju direktīvu kas stāsies spēkā vēlāk šī gada laikā, mēs tad vēlētos mm, te nodrošināt arī aktualizētas izglītības prasības un ieviest tādu vienoto kvalifikāciju ietveru. Tas nozīmē, ka mm, tas tiktu paplašināts uz abām jomām, jeb pat mēs teiktu, ka tas nekādā veidā vairs tad jau atcelt automātisko mm, atzīšanu, kas nereti tiek pārprasta, bet gan mēs to vēl paplašinām, automātisko atzīšanu mm, mm, padarot kā pašsaprotamu un vienkāršot pašu procesu. Paldies, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Uh, thank you very much indeed. Liels paldies. Un uh, Tad cilvēki, kuri mūs skatās, um, mūsu tiešsaistē, diemžēl jūs nevarat uh, redzēt vienlaicīgi gan runātāju, gan arī attēls, bet uh, attēli vēlāk būs pieejami, tad arī šovakar jūs varēsiet uh, apskatīt tos. Un uh, šie uh, slaidi noteikti ir pieejami arī visu šeit zālē. Un visbeidzot, tagad vārds uh, Verai Edmans kundzei. Viņai arī ir uh, slaidi. Viņa uh, ir um, pasniedzēja um, Ķelnas ekonomiskās pētniecības institūtā. Un um, pēc viņas uzstāšanās deputātiem būs iespēja arī iztei, uzdot jautājumus, tad, uh, nu, piesakieties, lai es varu jums pierakst, vēs, varu jūs pierakstīt. Tad vai mums ir Edmunds, dr. Edmunds slaidi? Nu, es sākšu, jā. Un nu, tad redzēsim. Hier zu sprechen, ich... Paldies par šo iespēju šodien uzstāties eh, Eiropas parlamentā uzrunāt. Jūs es vēlētos runāt šeit par duālo sistēmu Vācijā, jo mums šeit arī plānotā reformas saskaņojot arī, protams, arī izglītības prasības ar automātisko uh, arī atzīšanu, tas, protams, mūs ļoti ietekmē šo duālu izglītības sistēmu Vācijā. Es vēlētos tagad arī izgaismot Vācijas sistēmas eh, iegums un varbūt ēnas eh, puses. Ko nozīmē duālā sistēma? Tas nozīmē, ka mums ir paralēli skolās notiek arī eh, un vienlaikus arī konkrētajos uzņēmumos jau tiek veikt šī izglītošana. Tad skolās apgūst teoriju, vispārīgo sadaļu, te, praksi un savukārt uzņēmumos iemācāmies ja piemērot šo teoriju praksē. Tātad šī teorētiskā daļa, vispārīgā sadaļa, arī paredz ļoti precīzu uh, specializētu informāciju un zināšanu apguvi uh, attiecīgajā nozarē. Mēs to piemērojam gan Vācijā, gan arī citās Eiropas valstīs. Tas nozīmē, ka daudzi jaunieši iestājās profesionālajā apmācībā uzreiz tūlīt pēc skolas. 2010. gadā uh, tie bija 560 tūkstoši jaunieši, kas uzsāk šādu duālo izglītību, vienā vārdā sakot, ļoti daudzi. Un viņi, protams, izvēlēja šo profesionālu apmācību. Tātad bija arī jaunieši, kuriem bija ļoti slikts eh, sekmi rādītāji, un viņi tomēr iekļāvās tālāk šā profesionālā apmācībā duālajā sistēmā. Mēs tomēr redzam, ka 4% no visiem, kas ir uzsākuši šo arī duālo apmācību, vispār nav iepriekš pabeiguši pamatskolu bet eh, katrā ziņā viņiem dot tik jauna iespēja. Turklāt katrs piektais no jaunajiem uh, mm, dualās sistēmas dalībniekiem bija jau sasniedz arī vidusskolas atstāta līmeni. Un līdz ar to tas būtu bijis arī viņam tad iespēja. Tur tātad mēs redzam, ka viņiem arī, dažiem no viņiem ir arī, jau ir arī <clears throat> tātad ehm, vispārējais izglītības atstāts, kas viņiem tad arī ļauj iegūt šo izglītību vislabākā optimālākā veidā. Tad, lai izveidot šo duālo sistēmu, ir nepieciešama arī uzņēmēja, kas sadarbojas ar izglītības iestādēm. 40% no visiem uzņēmumiem Vācijā šobrīd no ir iesaistīti izglītības eh, profesionāla izglītībā. Savukārt tie, kas nav apgūši nec pamatizglītību, <clears throat> piedošana tieši tie, kas ir izguvuši pamatu izglītību desmit klašu apjomā, viņi tad veido līdz lielāko sadaļu. 45% no visiem uzņēmumiem, kas piedalās e, profesionālajā apmācībā, nozīmē, ka viņi nodarbojas ar jauniešiem, kuri ir apmeklējuši skolu mazāk par desmit gadiem. Dualā izglītība ir nepieciešama, lai iesaist un palīdz arī iesaistīties jauniešiem, kuriem varbūt nav diezko labas sekmes līdz tam bijušas un kas savādāk veidā bija nelabvēlīgās situācijās. Tātad jaunieši, kas vispār nav pabeiguši skolu, kas veido aptuveni 5% no visiem šādiem jaunajiem mācekļiem uh, uzņēmumos. Un tātad mēs redzam, ka viņiem arī ir jauns iespējas. Katrā ziņā arī jau, protams, ir arī vēl tādi, kuri skolu pabeigšu pirms jau kādu laiku, vairāk nekā gadu iepriekš arī viņi tad vēlāk arī atrod sev iespējas kā tomēr iegūt profesionālu kvalifikāciju un iesaistīties profesionāla apmācībā uzņēmumos. Šī duālā sistēma norāda, ka Vācijā, salīdzinām ar citām Eiropas valstīs, ir daudz mazāks jauniešu bezdarbs. Šī duālā profesionālā izglītība arī palīdz Vācijā arī izskaidrot zemo jauniešu bezdarbu. Jūs redzat, ka Vācijā 8% Nu, jauniešiem eh, vecumā starp 15 līdz 205 gadiem ir bezdarbnieki. Tas ir pats uh, zemākais rādītājs Eiropā. Vienam Grieķijā um, tas ir uh, kāds otrais jaunieci ir bezdarbnieki. Nedaudz vecāk uh, papildus vēl mēs redzam, ka 22% apmērā tas sasniedz bezdarba rādītāji citai vecuma grupai. Mēs redzam, ka, protams, ir jaunieši, kas bieži vien Eiropā uh, nespēja iegūt šo profesionālās prasmes, un tas tika vēlreiz pārspilgts, cik svarīgi ir nodrošināt šādu profesionālo izglītību. Vācijā gan ir, protams, arī cits problēmas. Mums trūkst arī mm, profesionālo kvalifikāciju, uh, kvalificētu darbinieku, jo Mēs redzam, ka ir bijuši tātad daudz kvalificēti darbinieki, kas dodas pensijā, un nav vairs īsti jaunā paudze, kas viņus aizvietot. Piemēram, akadēmiskajā pasaulē tas nozīmē, ka te trūkst arī pa deviņiem, uz katru deviņiem. Ah, arī trūkst tad viena jauna profesionāļa, tātad, kas ieguvuši augstākos izglītības. Tomēr, ja skatāmies tādiem ļoti tehniskajiem Tātad tehniskajās um, nozarēs inženieri, kas nodarbojas mašīnu būvi, uh, būvinženieri vai arī elektroinstalētāji, virpotāji, uh, tam līdzīgi viņi tātad mums trūkst, vai ne? Un tad vēl īpaši mums trūkst uh, veselības aprūps un sociālās aprūps darbinieku. Te mēs redzam, ka te trūkst, nu, kur mēs runājam par māsiņām un vecmātēm un uh, slimo kopējiem. Uh, Te mums ir ārkārtīgi trūks šobrīd personāla. Tāpat arī trūkst arī darbinieku nozara tieši uh, medmāsiņas un slimo kopēji. Šī jau mums ir īpaši sāpīga Vācija šobrīd, tieši tāpēc ir izskanies arī ierosinājums, lai nodrošinātu papildus iespēju tad arī piekļuvi nevis tikai tiem, kas ir 10 gadus beiguši, bet 12 gadus, kas ir ieguvuši. Tas nozīmē, ja jūs pieprasītu, lai visi pabeigšu 12 gadus Eiropas līmenī, tas nozīmē, ka jums vēl at, vairāk sāsinātu šo situāciju medmās trūkumu ziņā. Jo jaunieši, kas interesēs par šo darbu, mm, un viņiem tad vajadzēs vēl divus gadus pavadīt skolas solā, pirms viņi jau varētu iegūt profesionālo izglītību. Līdz ar to šeit ierosinātājas izmaiņas Vācijas ekonomikā radīt nopietnas sarežģījums. Tālāk šīs minimālās prasības noteikšana būtu tiešām apsveicams, ja tomēr ļautu mēs elastīgi arī pielāgot konkrētās prasības eh, valsts situācijā. Vācietis nozīmētu, ka vajadzētu pielāgot arī šo eh, situāciju prasību duālai sistēmai. Nu, tā kā Vācijas sistēma ir tik ļoti unikāla, balstoties šo duālo sistēmu, mums tomēr nepieciešama elastība. Turklāt šī duālā sistēma ļauj arī nodrošināt pieju jauniešiem, kuri tiešām interesējas par konkrēto profesiju. Vēlreiz, ja mēs runāsim īpaši par veselības aprūpu, tur ļoti svarīgi skatīties uz citām pašām kompetencijām plašākā ziņā. Tātad arī sociālā un komunikatīvā kompetence, kas bieži vien nav tik daudz skolas gan nopelns, bet gan jauniešu pašu talants. Uh, un arī to bieži vien attīst eh, jaunieši savā dzīves laikā, un arī tur nav obligāta 12 gadu izglītība, tur pietiek arī 10 gadu izglītība, un tas nevajadzētu viņš atstumt līdz to šādām papildus prasībām. Turklāt apzinoties, ka mums trūkst darba roku šajās nozarēs, un mums ir jāsaprot, kāds ietekmēs arī šīs minimālās darba prasības. Vienlaikus mēs saprotam, ka arī jauniešu skaits kopumā samazinās. Tas nākotnē arī skai, eh, radīs vēl papildus darba roku trūkumu, uh, Un tāpēc minimālās prasības būtu tādas, ka jau mēs šodien apzināmies šo darba roku trūkumu. Un ja mēs šīs prasības ieviešam, tad mums rodas vēl sācinātāks sasītī. Tātad nevis ieviešot šāds minimālās prasības kaut kādu abstraktu mērķu dēļ, mums vajadzētu drīzāk skatīties uz reālām iespējām, kā varam iesaistīt visus, kas būtu gatavi to darīt, lai samazinātu darba roku trūkumu. Tāpat mēs uzskatām, ka duālās izglītības sistēma Vācijā nodrošina arī šo kvalitāti un standartu ievērošanu izglītības laikā, un nedrīkst noteikt papildus vēl šķēršļus un piekļuvis profesijas īstenošanā. Tātad šie kvalitāti jānodrošina laba izglītība, nevis ar vēlākiem šķēršļiem, kurus liekam piekļuvi izglītībā. Ar to domāju arī šeit ideju par 12 gadiem. Kāpēc 12? Varbūt arī 10 gadi, kas ļauj jau uzsākt arī tālāko profesionālu apmācību. Un es aicinātu tomēr ņemt vērā arī Vācijas īpašo sistēmu. Paldies! Good, well, thank you very much. Liels paldies par vis visiem runātājiem man tikko pateica, pateicoties arī mūsu tehnoloģiem, ka tagad arī tiešsaistē ir pieejami attēli, jūs varat redzēt slaidus. Un tā ir laba ziņa. Mums ir apmēram 20 minūtes jautājumiem, un, protams, es gribētu paredzēt laiku arī atbildēm. Es ceru, ka deputāti būs ļoti disciplinēti. Ja jūs varētu aprobežoties ar vienu minūti, tas būtu lieliski. Tad, nu, kurš vēlas uzdot jautājumu? Um, first, who's the shadow rapporteur? Grib un MPP e un referenti. Pazoja kungs. Turnens kundze. Turnens kundze, uzdosiet jautājumu, jā? Aizbergies kundze. Viņi izstrādā arī uh, um, atzinumu vidas komitejā Vēlēr kundze, Turinens kundze, Gepard kundze. Nu tad sākam. Ligrī kundze, lūdzu minūti. One minute. We'll give you a clock just to help you. Mēs jums norādīsim. Merci, monsieur le président. Euh, Paldies, priekšsēdi. Sākumā vēlējos pateikties veikto darbu runāt, ko veica runātāji, katrs savā, eh, no savas puses ir sniedzis savu ieguldījumu, mm, kas bija skaidrs, precīzs, ļoti interesants. Pavisam īsi vēlējos uzdot jautājumu un arī izteikt komentāru, vēlējos uzdot jautājumu par daļēju piekļuvi. Es neslēpšu, ka te ir grūtības ļoti skaidri definēt daļēju piekļuvi. Uh, un eh, tādu atturību, kas eh, parādās mm, profesionāļos, sākot no veselības jomas profesionāļiem, par daļais piekļuves mm, piemērošanu eh, viņa darbā vēlējos tieši uzdot runātājiem jautājumu par šo. Tātad tieši veselības jomā, kad piemēro šo daļējo piekļuvi un vēl ļoti interesanti skaidri uh, man likās prezentācija brīdī, kad mēs meklējam ceļus, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu. Šī prezentācija bija ārkārtīgi skaidrojoša un interesanta. Pēdējā runātāja mums par to stāstīja, par to, kādi ieguvumi ir profesionālās sistēmas sistēmai, kas acīm redzot nes interesantus augļus un par ko būtu vērts pārdomāt Eiropā. Paldies! Thank you very much. Paldies. Busāja kungs, lūdzu. Okay, I'll do it very quickly. Īsi. Mazāk kā divi minūtes. Ļoti labi ka mums ir debats par šo svarīgo dosie, tam būs svarīgi ietekmi uz Eiropas pilsoņiem. Mums vēl ir jāatrisina dažas problēmas arī mūsu diskusijās. Uh, kā arī kārtas validēšana, padaļajā piekļuva un tam līdzīgi ļoti labi, ka mēs arī runājam par mazajiem, mazākajām prasībām, jo m, mm, nevajag paredzēt tikai vienu gadu, vienādu gadu skaitu, bet arī, ko mēs, ko var iemācīties šogad laikā. Tur jāparedz lielāka harmonizācija. Pirmais jautājums saistībā tieši ar šo, kā jūs redzat ar iesaistīto pušu aktivitātes uh, asociācijas, kā tās varētu iesaistīt eh, tātad debatēs pēc tam, kad tiks apstiprināta likumdošana. Jo, manuprāt, ja tie akti ir vienīgais risinājums, kā mēs varam palikt elastīgi, atstāt eh, apmācību deleģētajiem aktiem, bet nodrošināt arī to, ka visi tiks iesaistīti un ar viņiem notiks konsultācijas. Otrais jautājums arī ir saistīts arī ar minimālajiem apmācību kritērijiem, prasībām. Šeit es vēršos arī pie polijas pārstāvis, polijas minimāls pārstāvis, kāds ir izcinājums par valodām, lai tās nebūtu barjeras šķēršļi. Bet tāpat laikā jānodrošina arī, lai viņiem tomēr būtu minimālās valodu uh, pras, eh, zināšanas, lai nebūtu eh, kādas negatīva kaitējuma viņa darba rezultātā. Paldies! Turinens kundze. Jā. Es arī pēc tam došu vārdu uh, eh, Heidī, viņa te visu laiku bija. Bet es gribēju vērsties pie Edmunds kundzes Es zinu, ka es pazīstu, zinu, kā darbojas duālā sistēma, tā darbojas pie mums Dānijā, arī Austrijā tā darbojas. Un šī sistēma ļoti veiksmīga. Es varu piekrist tam, ko jūs teicāt. Viens jautājums lai mēs būtu operacionāli, vai mēs zinām, kā ievērot uh, šīs sistēmas un uh, izveidot minimālos kopīgos uh, prasības Eiropas līmenī. Ja risinājums nav uh, pieprasīt ilgāku laiku pirms izglītības, vai jūs zinat, kā to varētu padarīt darboties spēku nacionālā un Eiropas Savienības līmenī vienlaicīgi? Mm, es arī runāju tieši par veselības aprūpas um, profesionālo pieeju. Man interesē vēl ir īpaši drošības arī profesijas, tas, kas nodarbojas drošības uh, politikas jomā. Okay, now I'm going to...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 Vēlos pateikties visiem ekspertiem. Tas bija tiešām bija tādi interesanti secinājumi un uh, rosinoši prezentācijas. Un tas skaitļi bija man jaunums, tas, ko sacīja Ērtmana kundze, arī attiecīgi uz šo secinājumu par to, <clears throat> kā tas ietekmē jauniešu bezdarba Eiropā. Es domāju, jā, tas mums visiem ir tāds ļoti jutīgs un svarīgs jautājums. Un, ja Vācija, tad tie ir 8,2% jauniešu bezdarbs, tas jau runā pats par sevi. Un tieši tas, manuprāt, ir svarīgi, ka, ja mēs tad īstenam tādu harmonizāciju, nedrīkstam tad nodrošināt, novest pie tā, ka šīm labajām sistēmām tas radītu problēmas. Mm, es domāju, ka tas ir tāds viens no pamatsecinājumiem, kurus jau mēs uzreiz varam pateikt. Es uzdom, tomēr uzskatu, ka šāds salīdzinājums pats par sevi ir diezgan sarežģīts, un uh, īpaši, kur mēs skatāmies uz lielām atšķirībām starp arī pamatizglītību, par tās pamatu uh, periodu mums arī ir jāskatās galu galā. Tad jau tikpat labi valstīm ļoti atšķirīgs arī mācību gada, lai ilgums ir lielas atšķirības brīvdā, brīvniedās. Luksemburgā, Luksemburgā un Nīderlandē bērni eh, dod skolā uh, uh, četru gadu vecumā, ir valsts, kur tas notiek tikai septiņu gadu vecumā, tā ka tas ir milzīgs atšķirības. Tā ka pats par sevi skolas ilgums tas nav tik viennozīmīgs. Un tad vēl papildus vēlos norādīt, tad kāds ir bijuši apsērumi. Tad mums šobrīd ir spēkā savstarpēja atzīšana, un tas nozīmē, ka arī, protams, kāp prasības tirgū. Un papildus jānozīmē, jāatzīmē, ka arī diezgan liels atšķirības kompetenci ziņā, jo savukārt kompetences prasmes nosaka dalībvalstis. Ir pat arī atsevišķas valstis, kurā arī medmāsas drīkst arī, protams, pat noteikt pacientam diagnozi. Citās to nedrīkst darīt. Tā kā ir milzīgas atšķirības, ko mēs sagaidām no medmāsām. Tā ka šīs ir pilnīgi, protams, tādas savstarpēji pretrunas. No nu, vienas puses ir uh, iekšējais tirgus un kvalifikāciju atzīšana, no otras puses uh, izglītība ar vienu ir dalībvalsts kompetenci jautājums. Un es domāju, ka te arī, mm, ja mēs gribētu atrast kādu risinājumu, gal galā, kā mēs varam atzīt šo arī starptautisko sistēmu un tomēr paturēt arī duālo izglītības sistēmu. Tad man jautājums vēl arī polijas uh, pārstāja Kolevskas kundzei, kas arī ļoti pozitīvi izteicās par šo arī priekšlikumu uh, Es domāju, tomēr ir svarīgākais arī sacīja Kukuzo uh, kolēģi, tā tad ir jānosaka pirmkārt, kā mēs izmēram izglītības kvalitāti. Tas ir absolūti šīs direktīvas mērķis. Man ir jāuzdot jautājums, vai mēs uzlabojam direktīvu, ar šo direktīvu izglītības ziņā, vai ja mēs vienkārši nosakam ilgumu, vai ilgums pats par sevi nozīmē kvalitāti. Lūk, tas ir tas svarīgākais jautājums. Paldies! And I was extremely indulgent to our rapporteur for opinion, but... Uh... Jā, nu es uh, jums ļauju nedaudz ilgāk runāt, jūs esat referenti, bet tagad Bailers kundze. Um, ich möchte zuerst mal ein... Jā, es vēlētos sākumā tomēr nedaudz šeit atšķaidīt šo sīrupu. Um, galu galā, protams, ka mēs varam teikt, ka Vācijas duālā sistēma ir laba, bet arī Vācijas duālajā sistēmā ir nepieciešami uzlabojumi. Un, ja mēs skatāmies Labi, tagad mums trūkst darba rūku, bet mums īstenībā būtu arī, ja nebūtu šī ekonomiska izaugsme, nebūtu tik labi šie rādītāji. Mums bija daudz gadi, kad jaunieši ilgi, ilgi meklēja vispār šādas prakses vietas, tas nemaz nebija tik vienkārši, tāpēc mana partija arī pirms pieciem, sešiem gadiem arī pieprasīja arī, arī, arī konkrēti norādīt, kādi trūkumi arī šajā duālajā sistēmā. Mēs kādā ziņā norādām, ka ne visi veselības aprūpas darbinieku izglītošanas posmi iekļaujas dualajā sistēmā. Ja tas tā būtu, tas būtu, protams, labi, bet tāds nav. Bet Vācijas sistēma līdz to kļūst vēl sarežģītāk. Treškārt par Austriju. Mēs parasti nepamanām tas, kas ir Austrijā, jo Austrijā un tāpat Luksemburga ir tieši tāda pati sistēma kā mūsu Vācijā, un tagad es gribētu arī norādīt, ka mēs tātad esam gatavi uh, to izgrozīt Eiropas līmenī. Man gan interesē, kā tad to ir gatavi piemērot austrieši. Varbūt, ka mēs arī varētu kaut ko no viņiem iemācīties. Un tad vēl skatoties ne tikai uz šo brīvo personu pārvietošanās kustību un darbu spēku trūkumu, tātad mēs izskaram šo tam, bet arī, lai atrisinātu jautājumu par uh, šo profesiju mm, pra, prestižu. Bieži vien viņam trūks prestižu, Tās nav pievilcīgas profesijas. Tās neinteresē nec no algas atalgojuma ziņā, nec arī darba apstākļu ziņā. Tā kā, lai nodrošinātu lielāku prestižu un pievilcību šīm profesijām, lai jaunieši to izvēlas, tad domāju, ka Eiropas direktīvā vajadzētu tas arī to sekmēt. Tad ir viss tāds domas, kuras mums ir mm, aktuāls arī domājot par to, kā tam mēs varētu to grozīt. Mans precīzais jautājums arī Čēlns ekspertei, kura gan runāja angļu valodā. O, nē, es laikam nepareizi klausījos kanālu. <laughs> Bet angliski arī izklausies tīri labi. Tātad jūs norādat, ka dalībvalstīm arī šīs tiesības arī nodrošinām daļēju piekļuvi. Arī tad atteikt uh, arī profesijas kvalifikācijas atzīšanu. Uh, citā dalībvalstī. Tātad jūs sakat, ka vajag šādu vadlīnijas. Mm, tas īstenībā, lai tā nenotiktu. Tātad tas īstenībā ļoti sarežģīts jautājums. Un kā gan mēs varētu ierobežot šādus patvēlīgus jautājumus, lai tad dalībvalsts neizmanto šādu brīvu interpretāciju, bet domājot par konkrēto personu un arī par pacientiem un arī par pašu arī šo profesionāli, nu, ka viņam varētu nodrošināt šo tiesko paļāvību. Paldies! Paldies, atgādināšu kolēģiem. Mums ir divi ar pusstundas, bet nu, mums vajadzētu arī dzirdēt šajā laikā atbildes. Es zinu, ka šis ir ļoti uh, eh, interesējušies jautājums. Tātad nākamie runātāji arī vēlas runāt, nu tad lūdzu. Būs tā, ka 30 sekundēs uzdosiet vienu jautājumu. Es negribu divu, me, divu minūšu ievadu un tad jautājumu. Jautājums 30 sekundes viss. Jā, labi, pārdots. Turns kundze, 30 sekundes. Question, please. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Ko mēs darām ar to, lai stiprinātu mobilitāti un tiešām uh, arī varētu mm, izmantot tos cilvēkus, kas varētu atbildēt uz citu valstu vajadzībām. Mēs dzīvojam uh, laikā, kad notiek arī mūsu izglītība un kad ir nepieciešama šī mobilitāte. Mēs gribam, lai cilvēki šķērso Eiropu un dažos valstīs ir sastrēgumi, ir pārāk maz cilvēku, kas var īst sniegt pakalpojumus citām valstīm, akal ir pārāk daudz, ko dara valstis, lai varētu sniegt šiem cilvēkiem iespējas. Brīnišķīgs jautājums. Paldies, Gepats Kunz. Paldies, priekšsēdētāji! Mans jautājums ir par medmāsiņām un vecmātēm ne, neuzdošu, jo par to tika uzdots, tad cits jautājums. Mm, vēl arī par šo daļējo, no, jeb um, puslodzēm. Un vēl regulētām profesijām, kuras īstenībā mēs runājam arī par arī, uh, arhitektiem, piemēram, uh, Uh, ainavu arhitekti, kas vēlētos um, strādāt Spānijā, un vācu ainavu arhitekts netiek atzīts Spānijā. Es domāju, ka arī šādu prasību mēs varētu iekļaut šajā arī mūsu apvērumā. Tad jautājums tas drīzāk komisijai, bet šādus jautājumus mums arī vajadzētu sākt domāt, jo tās ir reāls problēmas, ar ko saskars cilvēki. Jā, tieši tā. Lielas paldies par to. Švārkungs. Priekšsēdētāji, mans jautājums ir arī uzdots frāzi uh, kungam. Uh, Uh, tātad dalībvalstī, protams, ir jādara, jānodrošina izglītības kvalitāte un saturs. Vienlaikus mēs tomēr redzam, ka arī sadarbība Eiropas padomi, tad nacionālo sistēmu šī caurlaidspēja, arī pieņemot citas atzīšanas kvalifikācijas, ir ļoti plīva šobrīd. Tātad mēs skatāmies, varbūt, kad jau jāskatās uz līdzinējo normu īstenošanā, vēl vajadzētu veikt zināms uzlabojums. Un tad mēs varbūt nevis ar direktīvu to atrisinām, bet vienkārši ar īstenošanu. Paldies! Paldies, Malkom. Jūs zināt, ka es strādāju arī kā vecmāt un medmā strādāju uh, eh, daudz gadus. Līdz ar to es zinu, par ko es te runāju. Mans jautājums attiecas uz eh, piedāvāto samazinājumu, um, kas attiecas uz izglītības standartu atzīšanu. Mēs negribētu, lai tas viss tiktu izšķīdināts, bet es gribētu zināt, vai standarti, kas netiek atzīt uzņēmē valstī, vai problēma rodas darba devējam un kā a, to pēc tam a, arī atruna atbilstīgā iestāde, a, piemērojot likumdošanu uzņēmē valstīs. Tātad atzīšana un standarti. Kad mēs runājām par dažādu kompetenci atzīšanu medmāsu nozare. Ir gan par eskundē. Eh, muchas gracias, muchas gracias, presidente. Rapidamente. Un paldies, priekšstādātā izteikšos īsi. Mūs interesē tas, ka jauniešiem ir ļoti augsts bezdarbs, un vajadzētu skatīties, kā mēs varētu saskaņot, apstiprināt diplomus, izglītības certifikātus. Mēs zinām, ka jaunā uh, paudze, viņi ir vislabāk izglītoti, un tad mēs varētu runāt par inženieriem, par tehnisko karjeru. Mēs zinām, ka ir lielas problēmas, kas saistās ar diplomu atzīšanu, īpaši apvienotajā karalistē programmas kuras ir tieši tādas pašas, tādu pašu saturu. Mēs zinām, ka šie jaunieši ir kvalificēti, ka viņi varētu atrast profesiju, darbu, kā izskaidrošos šķēršļus. Paldies! And, um... Paldies arī viņa kundze ir laipni piekritus beigās uzdot savu jautājumu. Tur būs vēl viens deputāts, kas uzdos jautājumu, bet, nu, es aicinu ekspertiem atbildēt divu mīnešu, minūšu laikā. Sāksim ar Čelēvskas kundzi. Vēl Hanslīgs kundze pēdējais jautājums. Bardzo dziękuję, Malcolmie. Zaczynam, mam nadzieję. Paldies, Malcolm. Es mēģināšu arī iekļauties 30 sekundēs. Es vēlos uzdot jautājumu par to, kāds ir mērķis, kad mēs iekļausim definīciju par vispārējo izglītību direktīvā. Uh, Varbūt tā, šī definīcija varētu atrasināt mūsu problēmas, kas ir saistīts ar dažādām izglītības sistēmām dalību valstīs. Varbūt mēs varētu noteikt, kura izglītības daļai jābūt kopienas ka, līmenī un kurai jābūt ļoti specifiski nacionāla līmenī. Paldies! Jāatvainojiet, es jau atvainojos iepriekš ekspertiem, bet nu jums ir divas minūtes, lai atbildēt un izteikt pēdējos komentārus, ja jūs vēlaties. Lūdzu, Če Čolevkas kundze. Paldies! Paldies par doto iespēju atbildēt uz jautājumu. Es te piefiksēju jautājumus, kas vairāk man tika uzdot. Jūs eh, jautājāt par valodu režīmu. Protams, lai varētu strādāt kā vecmāte, medmāsa, ārsts, ir ļoti svarīgi, absolūti fundamentāli. Uh, zināt valodas, jo šī saziņa ar pacientu, un tas viss ir saistīts arī ar pacienta drošību. Tā ir nu, tā, tāda pirmā galvenā prasība. Un par to, kā mēs izvērtēsim valodas zināšanas atbilstīgi direktīvas priekšlikumam. Šis izvērtējums ir jāveic pēc tam, kad tiek atzīts kvalifikācijas. Vispirms ir nepieciešams, tad vispirms ir šī profesionāla, profesionāla vajadzība, bet, nu, jautājumi, jautājums ir ļoti būtisks, taču mums ir jāatceras arī uh, visi delikātie jautājumi, kas saistīti, piemēram, ar diskrimināciju, piemēram, neiespēja, iespēja, neiespējamība strādāt, kad valodas zināšanas nav izvērtētas. Tiem ir pietiekami. Tad nu, es domāju, ka neviens profesionāls nesāks strādāt uh, uh, valstī vai tādā valodā, kur viņi nepārzina valodu. Tas attiecas uz uh, valodas zināšanām, tālāk par kompetencēm, izglītības sistēmām un kāda ir šī skolprogramma. Nu, šis jautājums. Ir uh, saistīts ar delegētu aktu sagatavošanu, kas būs uh, specifiskāki par skolas programmām atšķirības eh, starp izglītības sistēmām. Šīs atš... atšķirības nav definētas. Mēs dzirdējām arī piemērus par dažādām medmāsu kvalifikācijām dažādās valstīs. Ir jāatceras šie daži piemēri. Piemēram, kādā valstī, X valstī medmāsa var, piemēram, izrakstīt uh, uh, zāles medikamentus, bet vai šī kompetence izriet no izglītības sistēmas vispārīgākā sistēmā, vai arī tas nāk no speciālista apmācības. Parasti šāda veida kompetences izriet no speciālistu apmācības sistēmas un nevis no vispārīgās izglītības. Ir ļoti svarīgi salīdzināt lietas, kas ir salīdzināmas. Jā, atvainojiet, eh, saka priekšsēdētājs, ka es pārtraucu jūs, bet um, mums vairs nav laika. Tagad uh, eh, Šunmēkers kundze. Paldies! Vispirms gribu uzsvērt, ka daļējā atzīšana nekad nav bijis un arī nebūs vienkārši jautājums, un arī tā piemērošana nebūs vienkārša. Kādēļ šis jautājums ir sarežģīts? Nu, tādēļ, ka Tādēļ, ka uh, tas tiks uh, piemērots skatot katru gadījumu atsevišķi. Mēs nevaram līdz ar to sniegt tādu vispārīgu definīciju, paskaidrojumu par to, kā tas īsti īstenosies un kāds piemērosies katrai nozarē, profesijai, drošības uh, nozarē vai uh, veselības aprūpas nodarē, nozarē. Bet, nu, tas kopsaucējs būs tāds, kā mums ir jānodrošina, kā nebūs ļaunprātīgas izmantošanas, kā mēs to varam nodrošināt. Uh, ja mēs atzīstam kādu tikai daļēji, tad mums tas ir jāmotivē, mums ir jāpamato, kādēļ mēs to darām, jo, kā es teicu iepriekš, pirmais solis ir pilnīga atzīšana. Ja jūs uh, neļaujat kādam izmantot kompensācijas pasākums, tad tas ir jāpaskaidro kādēļ. Nākamais solis. Šī, šai prasībai jābūt arī samērīgai, proporcionālai. Tas nozīmē to, ka tas ir tam jābūt ļoti, ļoti, ļoti svarīgam. Tad arī bija vēl viens interesants komentārs par šo, kā es teicu iepriekš. Mums nav Eiropas Savienības eh, instrumenta, lai varētu harmonizēt katru aspektu bet uh, Eiropas Savienība var atbalstīt dalību valstis un aicināt izskatīt šos ko kopīgos aspektus, kāds ir visiem profesionāļiem, piemēram, veselības aprūpas nozarē. Kā cilvēku orgāni darbojas tieši tāpat, ļoti līdzīgi, tie ir kopīgi tādi aspekti un arī vispārīgie jautājumi var būt vispārīgi, un tas būs tā, ja mēs uh, daļējo atzīšanu skatīsim katrā speciālitātē atsevišķi. Tāds varētu būt risinājums. Kraskungs, divi jautājumi, kā tik uzdot man. Pirmais jautājums par kopīgās apmācības uh, programmas īstenošanu. Un šeit eh, es varu piekrist eh, tam, ka visam iesaistītiem pusēm nacionālajā līmenī ir jātiek konsultētām. Mēs gribētu aicinātu šādu formālu konsultāciju, izmantojot eh, deleģētos aktus, lai atjauninātu apmācību kompetences un lai arī varētu šīs kompetences izstrādāt. Un mēs esam gatavi, protams, piedalīties arī šādā eksperta komitejā. Uh, jo ir daudz un dažādi aspekti, kas ir eh, jāizdiskutē šajā sakarā. Un otrs jautājums. Jā, protams, eh, mums ir jau noteikumi esošajā direktīvā par kvalifikācijas atzīšanu medicīnas speciālistiem. Nu, tika teikts, ka ir nepieciešama labāka īstenošana. Tas tiesa, taču tajā pat laikā mēs gribētu arī uzsvērt to, ka ir nepieciešamība patiesībā paplašināt šos noteikumus, jo mums ir nepieciešama lielāka skaidrība un caurskatāmība šai sistēmā. Tādēļ mēs to arī piedāvājam, jo mēs to saprotam kā tādu ģenerisku, vispārīgu pamatjautājumu pacientu drošību. Tas viss paldies. Uh, and... Un visbeidzot, Ernants Kunze. Um, ein Wort. Jā, es tad īsi par to, kā šīs minimālās prasības, kas ir noteikts ar 12 gadi vispārējais izglītībai, ir savietojums ar Vācijas prasībām. nu, mēs domājam, ka, ja šeit nostacītu minimums 12 gadi, nu, mēs varētu par to domāt, kas tad vispār domāts vispārīgi izglītība. Vispār izglītība nav tik vienkārši salīdzināms rādītājs. Vienkārši varbūt, ka to varētu redakcionāli vēl arī tad arī ļaut grozīt šo formulējumu. formulējumu. Protams, jā, Vācijas sistēma nevienmēr bijusi tik efektīva kā šobrīd. Mums bija arī gadiem ilgi iestrēguši tādi jaunieši, kas nespēja iekļauties šajā uh, jaunajā sistēmā un tā kā iesprūd starp pamatskolu un neiekļāvās jaunajā sistēmā. Bet Katrā ziņā svarīgākais iegums ir tas, ka jaunieši iegūst kvalifikācijas, nevis iestājas bezdarbnieku rindās. Tā kā nevar to uzreiz teikt, tā kā uh, tās duālā sistēma ne uzreiz dot viņiem izglītības uh, diplomu, bet viņu iegūtā pieredze tiek nereti pielīdzināta izglītības diplomam vai profesionālām kvalifikācijai. Vācijā uh, Ah, kur ir tad trīs šīs profesijas, kas iekļaujas kopējā medmāsu eh, lokā, tātad medmāsas, vecmātes un arī slimnieku mm, aprūpētājs. Tas nebūtu tas pats, kas, piemēram, elektroinstalētāji. Ah, katrā ziņā mēs redzam, ka Vācijā mums ir ļoti svarīgs, ka šīs medicīnas medmās tiek sagatavotas tieši praksē, slimnīcās, nevis eh, augstskolās. Tas Vācijai būtu ļoti svarīgi, tad viņiem skaidri noteikti šīs praks, praks un profesionālās kompetences. Tātad um, arī salīdzinot ar citām profesijām, mēs uzskatām, ka varētu, protams, savu šo situāciju uzlabot, bet mums ir jāskatās, ka mēs nedrīkstam no otras puses arī šeit vēl uzlikt jaunas barjeras um, profesijas uzsākšanai. Tas nu gan nebūtu pieļaujami. Pateicos uh, jums visiem. Es domāju, ka esat pelnījuši tiešām aplausus. Uh, thank you very much for your... Liels paldies par jūsu prezentācijām. Es zinu, ka jūs arī uh, turpināsiet ar mums strādāt pie šī dosjē. Nu, tagad pāriesim pie otrās sesijas uh, profesionālā kārte. Katram runātājiem desmit minūtes. Arī jūsu dosjē ir uh, CV. Mārks Sils, kurš ir arī. Uh, apvienotās eh, karalistes pārstāvis, tad mums ir no Spānijas karalistes Margarita Leskano Mjūze Nunes, eh, kas ir eh, ģenerāla direktora vietniece jautājumos par kvalifikāciju atzīšanu. Tad vēl arī Giovannu Batarelli, kurš ir Eiropas datu otrais uzraugs. Uh, Un tad ir Arno Meclers, kurš ir referents e SC, tad Eiropas ekonomikas un sociālās komitejas referents jautājumos par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un administrīvo sadarbību. Un tad viņš arī, protams, arī Vācijas federālās asociācijas ģenerāla sektārs brīvo pārstāvju ģenerāla asociācija. Un tad ir Dirks Bokārs, kurš ir Eiropas Nacionālo inženieru asociāciju federācijas ģenerāla sektārs. Uh, Ā, tā arī mana prasīja, saka priekšsēdētājs. Nu, lūk, un viņš arī sagatavoja šeit arī rokas grāmatu par eh, pre, profesionālo karti. Nu, labi, dosim vārdu Markam Sīlam. Paldies! Es pats teicos arī par ielūgumu piedalīties šeit arī šodienas sanāksmē. Um, uh, katrā ziņā šī profesionālā karta mēs arī apvienotajā karalistē nosakām šos noteikumus 15 profesijām, kas aptuveni 300 e, tūkstošiem profesionāļu, kas ietver arī fizioterapeitus un psihologus, piemēram. Um, e, Piedošana, tad psiho, e, fizioterapeits un ārstus. Un mēs arī skatāmies Eiropas profesionālā kārte, risina vairākus jautājumus. Tātad, pirmkārt, uh, Mēs jautājam par to, kā mēs nodrošinām ar informācijas apriti un par to, kāds ir tad profesionālās eh, iespējas tad atzīt kvalifikāciju. Kāda būtu absolūti ieguvi? Tie daudzi. Tas palīdzētu profesionāļiem ne tikai pārvietoties, bet arī tad reāli arī iznot savus prasmes un darbu visās Eiropas valstīs. Un tas ļaut arī salīdzināt viņu prasmes un kvalifikācijas, un tad arī tas pātrināt atzīšanas procesu. Uh, Tātad kartes ideja ir attīstījusies pēdējo 18 mēnešu laikā, un tad vairs nav runa tikai par tādu, kas ir plastiskā karte, bet gan arī daudz nopietnāk jau elektroniskā karte. Tikai es veidoju šāds virzošās grupas, kuras arī izdomāju, kā tā varētu darboties, un es sagatavoju vairākas arī rekomendācijas. Te piedalījās dalībvalstu pārstāvji, valdības iestādes, kompetentātās iestādes un profesionāļu organizācijas. Piemēram, fizioterapijas darba grupā es arī pats piedalījos, un mēs arī tad ļoti labi arī mm, organizējam šo darbu Krakovā 2011. gada rudenī, un mēs norādījām, ka šī karte būtu jāpieņem, jābūt pieejamai visiem profesionāļiem, kur to vēlas iegūt, un tā kādā ziņā arī tad kāpināt uzticības starp valstīm un iestādēm, kas ir ļoti nozīmīgs, un papildus tas vēl dot arī zināmas garantijas visiem tiem, kas vēlas arī nodrošināt šos pakalpojumus. Un tas arī, zinām, mērā būtu tā kā sistēmas pilotu projekts pirms vispār sistēmas lielās palaišanas. Par atbildīgām iestādēm. Es, protams, esmu ļoti arī tad ieinteresēts, lai mēs atrisinātu direktīvas praktiskos aspektus. Un te ir vairākas lietas. Tātad vairāk jautājumi, kur mēs skatām gan arī, protams, arī, arī ar izcelsmes dalībvalsti un uzņemošu dalībvalsti. valsti Tātad no nu, izcelsmes dalību valsts uh, eh, perspektīvas ir nozīmīgi jautājumi. Pirmkārt, runājam par kontaktu iespējām ar atbildīgām iestādēm. Mums jau vienmēr jāzina, kas ir atbildīgā iestāde, un tas ir bieži vien sarežģīti to saprast plašā procesā. Mums ir jāspēj sazināties profesionālajām iestādēm, un profesionāļiem jānodrošina šāds iespējas, kas arī strādā un pārvietojas pāri Eiropas robežām. Tāpēc arī jānodrošina šāds arī iespējas visiem veselības aprūpas darbiniekiem. Mums jābūt skaidrībai, kā šī kārtīs darbojas, uh, Un tāpat arī ļoti svarīgi, lai viss, kas iesaistās, arī tad piedalās šajā kopējā karstu sistēmā, IMI sistēmā. Tātad mums ir arī nocvus dalībā, uzņemošā dalībvalsts, kurai ļoti svarīgi saņemt tādu praktisku informāciju par direktīvas ieviešanu un īstenošanu. Tie ir svarīgi jautājumi, piemēram, par to arī, kurai kādā veidā nodrošinām, ka uzņemošā a, valsts iestādes ņem visu būtisku informāciju no izcelsmes dalībvalsts nosakam pakalpojumu standārts no uzraugām, un līdz ar to arī tad ir jānosaka absolūti jāievēro šie standārti. Ir jānosaka novērtēšanas process, un arī uzņemošai dalībvalstī jāspēj to arī atrisināt, un visbeidzot arī uzņemošai uh, iestādēji ir jāspēj sazināties ar pieteikumu iesniedzēju. Tātad mēs runājam par šādu lielu tīklu izveidi, kas ļauj nodrošināt informācijas nodošanu un apstrādi, un ļoti svarīgi, lai šāda sistēma tiktu kopīgi sako, apkopota, un es domāju, ka tas precīzi nodrošina šādu uzdevumu ne tikai lielajām, arī, arī profesijām un nozarēm, bet arī, te mēs skatāmies vispārējā direktīvā, tātad mēs runājam 800 un vairāk profesijām. Tātad dažas no tām būs ļoti mazas profesijas un varbūt nemaz nebūs visi resursi, lai nodrošinātu to efektīvā veidā. Tas jāpaturprātā. Tālāk par pilotprojektu. Um, tas, ko mēs šeit um, redzam, kas būtu jādara. Uh, um, tātad pirms uh, likumdošana uzsāks. Mums ir jānodrošina, ka šeit nodrošinām arī šo atzīšanas sistēmu ārstiem, juristiem, medmasam. Mums ir jānodrošina praktiskie aspekti, lai būtu visam skaidrība, kāds darbosies. Mums jāpanāk, ka piedalās arī ļoti mobilās profesijas, arī mazās profesijas, kur ir ļoti maz varbūt skaits, Nu, profesionāļi, kas pārvietojas no dalībvalsts uz dalībvalsti, tomēr ļoti svarīgi, lai arī lai individiem tas, protams, um, viņiem tas personīgi svarīgi, bet ir grūti saprast, kāds arī varētu praksē gan darboties šādu mazo profesiju atzīšanu. Un, nu, bet eh, savukārt lieliem tur nevarētu, piemēram, ārstu un fizioterapeitu problēmām nevajadzētu būt. Tāpat arī mēs runājam par kolektiem priekšlikumiem. Ja? Un arī kā atbildīgā iestāde mēs uzskatām, ka šie pakalpojumu standartiem ir jābūt absolūti skaidriem, tie ir ļoti nozīmīgi, un tie skaidri palīdz arī, arī nodrošināt šādu atskaitāmību, ja tas um, ir pats svarīgākais arī iedzīvotājiem, lai viņi zinātu precīzi, kas viņiem notiks un kas būs. Tāpēc mums jānodrošina, lai šos arī pakalpojumu standārts ievērētu visas atbildīgās iestādes, pirms tas tiek izveidots. Mums jāskatās, protams, kā šīs organizācijas pienodrošo šo standārdus. Tātad mums jāskatās, kā arī šīs profesionālās iestādes spēj nodrošināt arī šīs finansējumu. Tad mēs runājam par arī par to, ka to pirmkārt finansē jau pašas asociācijas, bet nereti tur ir tik maz arī asociācijas dalībnieku, ka viņiem nemaz nebūtu nepieciešama resursa, lai to varētu visu finansēt. Visbeidzot, Te ir arī nopietnas izaicinājums šim pilotprojektu schēmai, jo pilotprojektiem, protams, ir jābūt jau palaistiem pirms likumdošanas tās spēkā, pirms tā tiek pieņemta. Un tas būtu diezgan nopietnas izaicinājums nodrošināt pilotprojektu, ja mums nav īstenībā nekādu juridisko pamatu un nav atrisināts jautājums par datu aizsardzību. Līdz ar to tas nopietnas izaicinājums jāatbildīgiem iestādēm un visiem, kas iesaistījušā sistēmā. Tāpēc mums ir drīzāk jānāk par šādu īstu pārbaudas laiku, uh, un tad jāpātrina šie procesi un jāpalīdz arī patērētājiem, eh, pilsoņiem. Šā gadījumā baudīt visu šīs iespējas, ko viņiem mm, pavēr brīvā Eiropa, un līdz ar to arī spēju, iespējas īstenot savu prasību visā Eiropā. Paldies, Jūkungs! You didn't actually do it in five minutes because we forgot to start the clock. But... Jā, nu, jūs ļoti labi iekļāvāties laikā. Tagad lēs, kā nav kundze. Arī jums ir eh, slaidi. Desmit minūtes. Gracias, presidente, por esta invitación. Paldies, priekšsēdi, paldies par uzaicinājumu šeit piedalīties. Tad, kad man pāvēstīja, ko no manis gaida šodien, es eh, sapratu, ka jūs vēlējāties iepazīties eh, ar administratīvo viedokli, jo mēs saskaramies ar šo problēmu par kur runāja iepriekšējais runātājs. Es uh, interpretēju šo mm, tematu visai brīvi, lai runātu par profesionālo karti Eiropā un pavēstīt par uh, tās priekšrocīgām stiprajiem punktiem un vājajiem. Tātad, runājot par stiprajiem punktiem, uh, ir um, pilsoņu dzīves atvieglošana, viņi var būt tiešā kontaktā ar savu izcelsmes valsti, nevis uh, uzņemošo valsti. Tādējādi varēs izteikties savā valodā, kas būs vienmēr vienkāršāk. Otrā priekšrocība, kas arī varētu būt īstenībā negatīvs punkts, ir samazināti termiņi. Un tālāk mēs, uh, mūsu rīcībā būs uh, dokumenti, kurus apstiprinājušas izcelsmes valsts iestādes. Iespēju plāksnē mēs varēsim plašāk izmantot e-pārvaldību, kas ir ļoti attīstīta atsevišķās valstīs. Manā valstī, piemēram, tiek atsevišķiem jautājumiem izmantota e-pārvaldība biežāk, bet uh, profesionālās atzīšanas jomā un akreditācijas pieteikuma ziņā e-pārvaldība netiek izmantota. Tur ir mazākā 10%. Tātad tāds jauns izaicinājums. Tika teikts. Un tas ir svarīgi, ka ir uh, vairākas iespējas saistāmas ar šo karti. Es domāju, ka sākumā mēs mums ir tāda Eiropas eh, kārta, vieglāk būtu atsevišķām eh, profesijām, piemēram, veselības jomā visas profesijas, kurām ir saskaņota apmācība, izglītība, bet es domāju, ka mēs būsim arī apzinājuši šīs kārtas ārkārtējo vērtību profesijām, kurām nav saskaņotas apmācības, piemēram, inženieru jau ziņā, tas piemērs tika bieži vien minēts šajā pēcpusdienā runājot par izaicinājumiem, Mm, finansējuma pieejamība. Zināt, ka šobrīd ir uh, nopietna ekonomiskā krīze, atsevišķas valstis ir smagākas kārtas, un tām ir jāizmanto resursi mm, optimāli. Mums ir arī mm, trūkums cilvēku resursu ziņā, un tas mums rada papildu sarežģījumu. Ir arī vēl cits aspekts, proti uh, pietrūks dalību valstu kontrolas. Iespējams, vēl atgriezīšos pie tā vēlāk. Tagad pāriešu pie vājajiem punktiem šai kartei. Datumi, laika termiņi. Iespējams, ka tie nav realistiski. Kā, mm, kā, kā to risināt? Tālāk cilvēku resursi, tehniskās iespējas, par to jau mēs runājam. Mm, Tam man ir arī atsevišķas bāžas vai pūliņi, kas saistāmi ar šo karti, kompensē pievienoto vērtību. Citiem vārdiem sakot, šīs kartes pastāvēšana, vai tas ir sinonīms pievienotai vērtībai. Pilsoņi noteikti iegūs laiku, bet termiņi ir visai nereālistiski. Pārvaldības ziņā kādas ir problēmas, kādas ir grūtības, par to arī pateikšu pāris vārdus viss parādās eh, atsevišķā mm, tātad failā, iekšējā tirgus informācijas sistēmā. Manā nacionālā informācija ir izveidojusi datu bāzi, kas tiek izmantota, un es eh, esmu tās turētāji, es to varu izmantot dažādām vajadzībām, kādas man rodas. Tālāk runājot par IMI mm, datu bāzi, es neesmu šīs bāzes turētāja un tas varētu radīt eh, problēmas tiesiskā plānā valsts administrācija, vismaz manā valstī. Mm, Tātad ir šāda administrācija un arī autonomās administrācijas atsevišķām profesijām. Tālāk runājot par valodu, protams, pilsoņu dzīve tiks atvieglot, izmantojot šo sistēmu, bet no komisijas puses tur ir arī ļoti lieli pūliņi, jo būs e, jāievieš e, faili, kas e, līdzinās tiem, kas pašai, pašlaik ir sociālās drošības jomā. Ir, piemēram, E1 formulārs un amatpersonas, kas izmanto šo formulāru, viņi iespējams nezinās latviešu valodu, bet viņi zina, ka 27. ailītē tur ir jābūt pilsoņa mātes vārtam. Nu, tas tāds piemērs, kuru minu, bet domāju, uzreiz šeit vajadzētu atrisināt šādu veidu mm, detaļas. Tālāk nākamā problēma, jeb bažu cēlonis ir mm, tā dokumentu tulkošana. Pavisam godīgi es te iešu vēl tālāk, nekā prasa mana likumdošana Spānijā. Tur tiek teikts, ka visiem dokumentiem jābūt mm, valsts valodā vai vienā no četrām valsts valodām. Es saprotu, kāpēc man vajadzētu tulkojumu latviešu uh, Uh, ārsta mm, kvalifikācijai. Es šo Latvijas piemēru ziņu, un tajā pašā laikā valsts uh, at, uh, amatpersonas man apliecina, ka, tas, ka tā ir diploma kopija. Latvijas amatpersonas man saka, ka tas tā ir. Es nesaprotu, kāpēc man vajadzētu tagad šim pilsonim likt iztūkot savu diplomu no latviešu uz spāņu valodu. Uzstāšu, ka mm, tas ir tāds manas likumdošanas konteksts, bet nu, mēs līdz tam varētu nonākt, tas būtu tā pozitīvi. Vēl viena problēma, tas varētu būt tā visai specifiski, mums ir dažādas kompetentās iestādes vienai profesijai, katrai profesijai, piemēram, kas at, atzīst um, ārsta diplomu, tā ir veselības ministrija un vienlīdzīgi iespēja ministrija, kas ir kompetentā iestāde, lai noteiktu, kas var um, darboties kā ārsti, tā ir izglītības, kultūras un sporta ministrija. Kurš tagad var man pateikt? Uh, vai šīs cilvēks ir ticis at, atstādināts no savas darbības, tas ir um, ārstu koncīlijas. Un tātad ir katram gadījumam sava uh, šī struktūra, un mums ir jāskatās, kā mēs varam piekļūt katrai šī, šai iestādē, kas būs uh, šīs uh, informācijas koordinētājs nacionālā līmenī. Jāskatās, kā to visu organizēt. Uh, Tālāk, tad, kad es runāju par termiņiem, kas ir visai īsi, jāņem vērā tas, ka eh, direktīvas grozījumu projekts divām. Tātad divas eh, nedēļas izcelsmes valstī. Eh, uzņemšanas valstī ir viens mēnesis automātiski atzīšanai un vēl arī cita veida atzīšanai. Tātad divas nedēļas tas ir ārkārtīgi maz, jums varētu likties, ka tas daudz, bet tas ir maz. Uh, iztēlosimies, ka kāds eh, pilsonis 24. decembrī ierodas eh, pie dienestiem, kā tad viņi, mēs varētu ievērot šādu divu nedēļu termiņu. Tur jāieskanē visi dokumenti. Nu, iedomāsimies, ka skaners salūst. Kā es tagad ievērošu šo divu nedēļu termiņu? Nu, tas varētu būt likties tā smieklīgi, bet, nu, tādi gadījumi varētu gadīties dzīvē. Uh, Un ir jāsaglabā elastība un jācenšas um, nepārsniegt šīs divas uh, nedēļas, bet nu, tā, tas varētu uh, sagādāt problēmas. Tā, runājot par izmaksām, es uh, saņemu arī no, mm, saņemu no pilsoņiem dokumentus, es visu sagatavošu, pilsonis atnesīs man savus dokumentus, bet man būs tie jāsavāc, jāskanē, jāskārto un tā tālāk. Es nevaru uzņemties risku saskarties ar vīrusu. Un pat ja tas nevienmēr ir eh, obligāti plānots, bet informātikas gadījumā tas tā var gadīties, tad nepieciešama persona, ar kuru tieši sazināties, un šī cilvē, šis cilvēks būs um, tiešā kontaktā ar um, pilsoņiem, un tas tur arī ir paredzamas izmaksas tālāk eh, pāris dati par reālo situāciju. 2012. gadā mēs sagatavosim vairāk kā starp 25 un 30 certifikātiem dienā cilvēkiem, kas mums prasa šos certifikātus, tāpēc, ka tās dodas uz, uh, citiem, uz citām valstīm profesionāli iemeslu dēļ. Es nezinu, vai šīs, mm, šis vidējais rādītājs 30 uh, diplomi, 30 certifikāti dienā saglabāsies, bet, nu, teiksim tā, nu, ar to mēs uh, tagad saskaramies dienu no dienas, iedomāsimies. Ja mums Šis pakalpojums jāsniedz ikdienā mm, kādam 30 pilsoņu, kuri lūdz sagatavot savu dosie un par spīti visām pūlēm, visiem pūliņiem, kas veltīti. Es domāju, ka tā ir procedūra, kas būs ārkārtīgi liederīga nākotnē, jo šī karta atvieglos pilsoņu dzīvi. Un šī iemesla dēļ arī mēs šeit šodien esam sapulcējušies, vai ne tā? Paldies! Well, thank you very much. Paldies! Paldies par ļoti skaidriem praktiskajām rekomendācijām, kas ir balstītas uz uh, pieredzi. Un tagad uh, datu aizsardzība tiešām ir ļoti aktuāls jautājums, tādēļ mums ir ļoti liels prieks sveicēt Giovanni Butarelli kungu no Eiropas datu aizsardzības. Uzraudzības biroja jums ir desmit minūtes. Paldies! Priekšsēdētāji, man ir liels prieks būt šeit jūsu vidū un dalīties arī mūsu pārdomās par datu aizsardzības aspektiem par komisijas priekšlikumu. Kā jūs zināt, eh, esmu parakstījis arī atzinumu 8. martā par šo priekšlikumu. Mēs to nosūtījām arī parlamentā padomēju un komisijai eh, pārdomām eh, leģislatīvo debašu laikā. Es šodien galvenokārt runāšu par diviem galvenajiem aspektiem, kādi ir šajā priekšlikumā, jo īpaši brīdinājuma sistēmas ieviešana un arī Eiropas profesionālās kartas ieviešana. Mums, suprāt, šie abi punkti ir savstarpēji saistīti. Mēs saprotam, ka viens no galvenajiem priekšlikuma mērķiem ir uh, modernizēt uh, esošo direktīvas tekstu, lai nu varētu nodrošināt labāku, efektīvāku informācijas apmaiņu un uh, lai būtu arī vairāk kompetentās iestādes dalība valstīs, un šī jaunās iespējas informācijas apmaiņai būs arī vēl papildus uh, divpusējai informācijas apmaiņai, kāda jau pastāv. Tad ir ļoti svarīgi, lai arī personu datu pārstrāde, ka tas ir jāiekļauj iekšējā tirgus. Uh, Informācijas sistēmā datu pārvaldniekam uh, ir informācija par šo datu aizsardzību, un tad institūcijas brīvprātīgi arī mums sniedz informāciju par Eiropas profesionālo kārtu un tas informācijas. Informācijas apmaiņa nozīmē arī zināms risks un sēkas. Tādēļ no dātu aizsardzības viedokļa ir nepieciešama, protams, aizsarga mehānismi. Pieņemot Gribējies atzinumu ar, eh, pēc tam, kad bija arī sākotnējās diskusijas ar komisiju eh, un arī mm, padomu, kādi sniedza arī mūsu uzraudzības bīrojas eh, komisijai. Dažo šajos padomos jau ir aizsarga pasākumi par to, kā darbosies šie profesionālā kārti, un šie pasākumi jau ir iekļaut arī komisijas priekšlikumā. Tādēļ to arī uzsvērā mūsu atzinumā, ka datu aizsardzības mehānismi priekšlikumā priekšlikumā ir īpaši uzsvērti, jo īpaši, kad runājam par profesionālo kārti. Taču ir vēl vairākas bāžas, kas nav atrisinātas, jo īpaši, kad runājam par piedāvāto brīdinājumu sistēmu. Tādējādi arī atzinumā uzsvērām to, ka brīdinājumu sistēma, kā piedāvā komisija, šai sistēmai ir jābūt proporcionālai, samērīgai. Tādēļ mēs arī aicinām vēl stiprināt aizsardzības pasākumus. Mēs saprotam, cik svarīgi ir brīdinājumi, informācijas apmaiņa, jo īpaši veselības aprūpes un citās nozarēs tomēr ir absolūti fundamentāli, lai dažādas pamatotas intereses un tiesības tiktu izlīdzsvarotas informācijas apmaiņa ir jābūt samērīgai. Tādēļ, ka dēļ brīdinām jānosūta tikai tad, kad profesionālim ir liekts turpināt uh, strādāt savā profesijā. Ir nepieciešama harmonizēta prakse visā Eiropas Savienībā, un tas būtu pat ļoti vēlams. Atbilstīgi datu aizsardzībai Mēs, uz, mēs varam rekomendēt to, ka brīdinājumus var nosūtīt tikai pēc tam, kad kompetentā iestāde vai tiesa ir pieņēmis atbilstīgu lēmumu, kā rezultātā personai tiek liekts turpināt uh, uh, strādāt savā profesijā attiecīgās valsts teritorijā. Arī gala noteikumos to visu var apdomāt. Citiem vārdiem sakot, mēs iesakām to, lai pats priekšlikums tad izslēdz iespējas nosūtīt brīdinājums par tām personām, kurām nav liegts turpināt uh, strādāt savā profesijā atbilstīgajā valstī. Nevajadzētu būt nekādiem brīdinājumiem, par kuriem ir tikai aizdomas vai veikta tiek izmeklēšana par kādu darbību, kas iespējams varētu novest pie atstādināšanas. Kādēļ uh, mums ir šāda rekomendācija? Mūsuprāt, nav pietiekama pamatu pamatojuma tam, ka informācijas apmaiņa ir brīdinājums starpniecību, ka tas būtu nepieciešams sākotnējā stadijā. Šāda veida brīdinājumi varētu liekt profesionālu brīvu ap, pārvietošanos un es arī pārkāptu prezumcijas principu. Taču mēs nevaram izslēgt to, ka jūsu diskusiju laikā um, nāks klajā vēl arī jauna informācija. Tādējādi arī mēs varam izslēgt, ka likumdošanas debatēs uh, un tā rezultātā mēs varētu arī pārskatīt, pārvērtēt šo brīdinājumu principu un varbūt arī vieroties par tādiem brīdinājumiem, kurus vairs nosūtīt ļoti laicīgi. Piemēram, ja uh, kompetento iestāžu izmeklēšanas rezultātā uh, personai liedz uh, praktizēt savu profesiju. Bet nu, tur ir jānosaka ļoti konkrēti kriteriji un noteikumi. Ļoti konkrēti ir jāprecizē, kādi būs šie brīdinājumi, un tas ir arī jāsaka mm, direktīvā, kurā brīdī vai disciplinārās izmeklēšanas laikā, vai arī vēlākās izmeklēšanas laikā, kad notiek šī informācijas apmaiņa. Uh, datu aizsardzības pasākumi arī tātad atrunā to, cik kas saņem informāciju, cik ilgi tā jāuzglabā un tām līdzīgi. Šie aizsardzības pasākumi būs ļoti svarīgi, vēl jau vairāk, tad, ja gala direktīvas versijā tiks atļauts nosūtīt brīdinājumus uh, uh, agrīnā izmeklēšanas stadijā Tagad runājot par um, brīdinājumu informācijas saturu, mēs, protams, iesakām, lai uh, brīdinājuma uh, sistēma informācija aprobežotos tikai to, kas ir nepieciešams. Direktīvā vajadzētu to ļoti konkrēti arī precīzi atrunāt, ka brīdinājuma sistēmā nedrīkst būt informācija par apstākļiem un iemesliem, kādēļ ir šis liegums un atstādinājums. Protams, ja atbilstīgā iestāde pieprasa šādu informāciju specifiskos gadījumos, tad var vienmēr pieprasīt šādu informāciju divpusējās vai daudzpusējā informācijas apmaiņā. Bet bet eh, šeit mēs nerunājām par ilgtermiņa informācijas uzglabāšanu. Mēs jums iesakām tādu sistēmu, kas ir ļoti līdzīga Schengens informācijas sistēmai. Tā tad eh, ir šī hito sistēma, kur eh, arī papildus informācija var tikt sniegta arī mūsu atzinumā, kas ir arī jūsu rīcībā un arī publicēt mūsu mājaslapā, ir arī papildus jautājumi un satraukumi, kāda mums ir attiecībā uz informācijas uzturēšanas termiņu un arī par brīdinājumu konfidencialitāti. Mēs atklājām. Uh, kā dažas dalībās piekop šādu praksi, kā tiek publicēta šāda veida informācija, nu tas nav gluži tāpat citās dalībvalstīs, tādējādi ir nepieciešama harmonizēta pieeja. Uh, Un visbeidzot, uh, specifiskāk jautājums par profesionālo kārti. Jūs zinat, ka tā ir jauna un brīvprātīga. Mēs saprotam, ka izveidojot šādu kārti, nodrošināt to, ka tā tiks plaši izmantota dažās uh, profesijās. Mēs saprotam, ka tas aizņem zinām laiku, ka ir nepieciešams arī pieņemt īstenošanas aktus atsevišķām profesijām. Tad ir iespējams, ka esošo brīdināšanas sistēmas funkcijas var arī uh, īstenot šīs kartes sistēmas ietvaros. Tas nodrošina arī to, ka brīdinājumi, kas ir saistīti ar nemobīlām profesionāļiem, kas nevēlas strādāt citā dalība valstī, ka viņus nevajadzētu saglabāt tādā melnā sarakstā datu bāzē, kas ir pieejama kompetentām iestādēm visā Eiropā. Noslēgumā mēs aicinām likumdevēju ne tikai pieņemt efektīvus pasākumus, lai varētu nodrošināt pilnīgu informācijas konfidencialitāti, bet arī proaktīvi īstenot arī privātuma aizsardzības principus arī jūpēc, kas attiec tehniskām specifikām uh, internetā un citām aplikācijām. Un ilgtermiņā arī uh, pārskatīt to, vai brīdinājuma sistēma joprojām ir nepieciešama, un varbūt mēs varētu aizstāt ar mazāk intruzīvu sistēmu. Es domāju, ka nav nepieciešams iedziļināties detaļās par aizsargu pasākumiem, ko piedāvā jau imī sistēma dātu apmaiņu un uzglabāšanu. Vienkārši vēlos arī atsaukties uz mūsu jaunāko atzinumu. 22. novembrī to publicējām, kur arī ir visa nepieciešamā informācija par to, kā mēs esam jau vairākus gadus cieši strādājuši šajā jomā. Paldies par jūsu uzmanību! Uh, well, thank you very much indeed. Paldies jums! Un paldies arī par to, ko datu uzraugs dara <clears throat> visu Eiropas pilsoņu vārdā. Un, kad es ņēmu, mēs arī publicēsim jūsu atzinumu <clears throat> un viedoklī, tātad eh, šeit arī mūsu mājaslapā. Labi, tā nākamā runātā vārds. Priekšsādātāji, mēs šeit um, tiekamies, un es eh, šeit uzzināju uz divās funkcijās. Man izzinām, varbūt tāda sadalīta arī pozīcija, un es skatos, kādā veidā mēs tad varam arī šeit arī jums piedāvāt savu pozīciju. Un um, par kopējo direktīvas projektu esmu te norādījuši četrus galvenos uh, akcentus. Mm. Un es tad izmantošu iespējams arī visu izskaidrot jums arī par arī galvenajiem, galvenajiem argumentiem, kurus mēs esam uzdevuši. Un tāpat arī atsaucoties uz parlamentu priekšsēdētāju lūgumu, tad šis jautājums ir īsumā izskatīts un arī šeit jūs arī iepazīstināšu. Kāpēc ja mēs šo priekšlikumu par kārti atbalstām un uzskatām, ka tas tiešām nozīmētu tādu reālu arī mobilitātes veicināšanu un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu visā Eiropā, kad tas tiešām paveicinās. Un līdz ar to tas palīdzētu arī personām pavisam īsā laikā atrast jau savu darbu. Jo šādai kartei uzreiz būtu arī, arī dokumentālais pierādījums spēks, un tāpēc būtu svarīgi, lai tā darbotos ne tikai elektroniski, un lai novērstu iespējamos arī uh, krāpšanās gadījumus, tad arī tam jābūt būt kā tādam arī izdrukātam dokumentam. Uh, lai arī varētu tomēr vienmēr pierādīt pēc pieprasījuma arī šo arī pamatojamību vizuālā veidā. Tātad te nebūtu runa tikai par elektronisko sistēmu, elektronisko reģistru mini imī vai citiem veida krāpniecības domaža un neaizsargātām sistēmām. Tāpēc mēs domājam, ka kādā ziņā šeit varam rēķinās ar šādu pātrinājumu efektu un noteiktiem īsiem termiņiem, kas ir noteikti pašā arī mm, sistēmas priekšlikumā, tad mēs arī tad tālāk arī varētu uh, Mm. Kā mēs to vērtējam? Mēs domājam, ka tas īstenībā ir drusku pārspīlēti. Um, šie noteikti termiņi nebūs īsti reāli īstam birokrātijai, jo katrā ziņā birokrātiju tas vispār nobaidīt, un tad viņi saka, tad vispār nedaram. Un līdz ar to Protams, ka arī ir pilsoņiem tiesības arī vēl vērsties pret šādu birokrātisko noraidošu efektu, bet Nu, vai mēs to vēlamies, un vai mēs vēlamies, lai arī tiešām šeit tiktu tik ļoti sakāpināta situācija. Tāpēc mēs uzskatām, ka nosakot šādus ierobežojumus un nosakot, lai arī šie termini tiktu tiešām ievēroti un līdzvarītos no arī no līguma un likuma pārkāpuma procedūras. Uh, mums ir jādomā, ka mēs nedarām šādu nepieņemumu spiedumu, un tad to vajadzētu atrisināt tomēr nedaudz savādāk. Mums bija toms prieks, ka ar Eiropas parlamenta palīdzību mēs esam vēlreiz skaidri pateikuši, ka mm, profesionālo kvalifikāciju uh, turētājiem spēkā ir, protams, mm, nevainojamības un nesodāmības princips. Jo vienmēr bijis tāds pilnīgi nepieņemami apstākļi, ka katru reizi personu bija jāpierāda uh, savi krimināla sodāmība vai nesodāmība neatkarīgi no dažāda veida vispār viņu situācijas. Tāpēc mēs pilnīgi vadāmies tādu no otras pieejas, ka pirmkārt viss ir nevainīgi un tikai pretējā gadījumā tad jau ir pierādīts. <clears throat> Vaina tad tas arī ir izvirzīts pret personu. Tātad šī karte, profesionālā karte, palīdz aizināt visu procedūru, bet jau kādā gadījumā nevaram to pārvērst tikai par tādu fikciju. Un mēs uzskatām, ka tiešām reālais iegums ir procesa pātrināts. Bet vienlaikus te nevar arī noteikt pārāk īstermiņus, jo tādā veidā mēs varam arī pārliecināties, ka visas procedūras, kas vēl ir pakļauts kaut kādiem zināmiem ierobežojumiem, kas vēl nav arī pabeigts, nu tad arī nereti tiek piemērst kā arī administratīvā praksē. Uh, netiek uzdot vēl papildus um, arī prasības, un ja tiek iedots arī jau tikai šis kā sašaurinātājs pieteikuma projekts, tas uh, reizēm var arī aizmirst, ka tomēr jāsako arī pilnam pieteikumam, un tad vispār uh, lietas var iestrēgt uz vairākiem gadiem. Vēl mēs arī savā atzinumā runājam par šādu arī regulēto prasīju piekļuvi, uh, kur mēs skatāmies sociālo dumpingu, norādot, ka arī šiem regulētājiem profesijām ir jāskatās ar absolūtajiem noteikumiem un uh, koplīgumiem, kas tiek iekļauti, un ja tas netiek viss arī ievērots, tad, kādā ziņā, tas būtu ļoti liels zaudējums. Un tad mēs šajā jautājumā mēģināšu patrast nav risinām, mēģinot tad abu šīs puses tāda kvalifikācija, priekškvalifikācijas un arī kvalifikācijas, kuras iegūst arī īstenojot jau profesiju. Kā arī to visu, komēr arī saskaņot, un mēs nevaram nekādā ziņā tad arī izsvītrot, nosakot, kuras tad lūdzu ir šīs kvalifikācijas, kuras tiek atzīts arī, arī īstī kvalifikāciju īstenošanas procesā. Tieši nodrošinot uh, personu aprūpas tiesības. Tad mēs atsaucamies šeit uz to, ka vajadzētu lietas saukt vienā vārdā. Kas ir medmāsa vienā valstī, ja nebūtu nav medmāsa otrā valstī, tad mēs izprotam atšķirīgi šo pašu parādību fenomenu, profesiju. Un tas ir ļoti notiecas jautājums, tā kā šāda meida salīdzinājums vēl nav tik vienkāršs. Un par to arī vēlētos tad runāt vēlāk, bet šobrīd gan teikšu paldies jums par uzmanību Un no Vācijas skatu, un tad es saku, mēs katrā ziņā veicētos, lai šajā situācijā, ka mums sūk, trūkst darbspēka, lai mēs uzlabotu arī darbspēku mobilitāti, un vai mēs to veicinātu. Mums ir saprotams arī jāsaka apvien pakalpojumu iekšējais tirgus. Un Vācijā mums arī jāuzlabo mūsu birokrātiskās struktūras. Mums nevajadzētu arī, protams, vēl vairāk viņus ap, uh, grūtināt tādā ziņā, ka viņi kā pretrakciju pasaka, nedarīsim vispār neko, to mēs nevēlamies panākt. Mēs vēlamies tiešām arī, lai šis ziņošanas pienākums par reglamentētajām profesijām tiktu sasaistīts arī ar konkrēto pakalpojumu direktīvu. Un tad mēs kādā ziņā arī mēģinātu atrisināt kopējos izglītības principus, kurus izstrādā ne tikai atsevišķas dalībvalstis, bet vairākums dalībvalstu. Tātad, kādā ziņā arī mēs notiek, ka tas ir tad Eiropas Savienības līmenis vēl plus kāda valsts, tas būtu tas minimālākais. Lai nebūtu tā, ka šis piedātais direktīvas projekts rada vēl papildus problēmas, nevis atrisintās. Un mēs tā risināt mūsu uzticētos uzdevumus. Paldies! Jā, paldies jums. Paldies, ka jūs arī ļoti precīzi arī sniedzāt šo savas organizācijas mm, viedokli. Un tagad. Ir iespējams arī deputātiem pieteikties arī mm, jau deputāts sarakstā deputēm, bet tagad vēl uzklausīsim Bakars kungu, kurš arī tātad inženieru asociācijas Eiropas federācijas ģenerālsekretārs. Jums arī vārds, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūsu uzaicinājuma vēstulē jūs aicinājāt arī nāk lajā ar konkrētiem profesionālās kārtas pierādījumiem. Tādēļ es esmu atnācis arī ar um, bukletiņu, kas ir ļoti laipni arī izdalīts uh, publikai profesionālā karte inženieriem vai arī saukta inženieru karte. Ir sagatavoti arī slaidi, lai jūs iepazīstinātu ar mūsu organizāciju, lai varētu arī runāt uh, un redzēt, kāda izskatās šī profesionālā kārta. Kā Eiropas federācija mēs pārstāvam 32 dažādas valstis un 3,5 miljonus inženieru. Mūsu uzdevums ir pārstāvēt un arī stiprināt mūsu profesiju Eiropas Savienības līmenī, attīstīt arī jo, karjeras iespējas ar mūsu nacionālo locekļu starpniecību, kuri arī pastāv, pārstāv dažādi inženieru organizāciju asociācijas un apstiprina tādēļ arī profesionālo identitāti. Sadzīstam kvalifikācijas arī aizsargājot un veicinot ar viņu intereses un atvieglot viņu brīvu pārvietošanos Eiropā un pasaulē. Mums ir arī papildus organizācija uh, Eiropas uh, tīkls inženieru izglītībā, un šeit runa ir par uh, brīvprātīgu inženieru mācību programmu akreditāciju. Ir septiņas akreditācijas, in, uh, akreditācijas uh, aģentūras visā Eiropā. Kopumā tātad sākām attīstīt inženieru kārti, kā profesionālo kārti šo darbu sākām desmit gadus atpakaļ. Mobilitāte ir ļoti svarīga ne tikai inženieriem, bet arī, lai veicinātu Eiropas ekonomisko izaugsmi. Mēs strādājam ar 32 valstīm, līdz ar to tas aizņem zinām laiku, bet, kā es teicu, šodien mēs varam jūs iepazīstināt uh, ar šo procesu, kā mēs to vadījām, kāds attīstījās. Uh, tagad jau ir trīs valstis, uh, kuras pašlaik jau arī izdod šo profesionālo inženieru kārti. Mobilitāte ir svarīga inženieriem ir eh, arī pieprasījums pēc viņu elastīgas nodarbinātības visā pasaulē. Šeit tas jau arī izskanēja iepriekš. Viena no iepriekšējiem runātiem jau to arī norādīja, ka nevienmēr ir vienkārši identificēt kompetentās iestādes, un tas pats attiecas arī uz inženieru uh, profesija. Dažos gadījumos, dažās uh, valstīs tā ir uh, regulēta profesija, citās nē. Dažās daļēji regulēta, piemēram, Spānijā. Ir dažādas kompetentās iestādes. Ja jūs esat agronoma inženieris, tad uh, jums uh, ir jāvēršas lauksaimniecības ministrijā. Ja jūs esat kāds cits inženieris, tad jums ir jāvērš citā ministrijā, piemēram, izglītības ministrijā un tam līdzīgi. Nevienmēr tas ir skaidri. Dažās valstīs, piemēram, arī ir inženieru palāts, kuras ir atzīts par kompetentām iestādēm. Un ir valstis, kur, piemēram, Vācijā ir 16 dažādas inženieru palātas kuras ir uh, uzskatāms par atbildīgajām iestādēm. Tas, nu, tā ir problēma. Dažās valstīs mēs nevienmēr zinām, kurš tad ir eh, kompetentā iestāde. Tad eh, ne tikai inženieri, bet arī industrija, nu, darba devēja kopumā varētu būt labumu no mūsu attīstītā rīka, no šī profesionālā skārtes, kas ir ļoti līdzīga identitātes kārtē, pēc izmēra. Un uh, tur arī ir uh, trīs galvenie uh, kritēriji, kādas uh, mācības viņš ir, uh, veids, kāda viņam ir profesionālā zināšanas, kāda ir bijusi viņa pieredze, vai viņš turpina arī attīstīt un mācīties savā profesijā. Nu, nākamajā attēlā mēs arī redzam, kāda izskatās šī profesionālā karte, kas, kādas ir tās saturs, ir uh, Tātad vispirms informācija par izglītību, profesionālo pieredzi un apmācību. Ir tātad pilnīgi informācija šajā aspektā par uh, pieteikumu iesniegumu, tad vēl ir IQF uh, standarta un kritērija, kas nav savienam ar esošas direktīvas 11. pantu kritērijiem. Tad ir arī uzticama šī kārta, jo Nacionāla līmenī Nacionālās reģistra komitejas ir izveidotas, un tur piedalās cilvēki no akadēmiskās eh, vides, no industrijas un profesionāļi, kas ir pārbaudījuši tātad visu šo inženieru pieteikumu, kurš vēl saņemt inženieru kārti. Arī šī kārta ļoti uh, elastīga. Uh, izdot tā ir nacionālā līmenī. Centrāli netiek Briselē uzturēt kā datu bāzi par šo kārti. Kārtē ir savs uh, priekšrocības, proti, kā arī tad, tad mēs redzam, ka šī plastikas kārte, kas ir saistīta ar Nacionālo inženieru reģistru, uh, un viss šīs atsauces, vai tas būtu profesionāls vai ir izglītības aizstošas, to visu var pārbaudīt. Attiecīgā personā ir piekļuve šai datu bāzei ar savu lietotāju vārdu, paroli, kas, protams, nav norādīts uz šo, šīs kārtas, bet jūs varat izmantot šo, plas, šo karti, lai varētu arī turpmākajam darba devējam arī norādīt, ka viņš var piekļūt datu bazē, lai pārbaudītu informāciju. Tas ir ārkārtīgi liels solis, lai atvieglotu re, atzīšanas procesu. Nākamajā attēlā jūs redzat, ka mēs esam pieņemuši, ka kārti tad, tad būs derīgi desmit gadus kārtas turētājs var arī atjauno, atjaunāt informāciju, kurā brīdī. Uh, iestāšanās eh, nodeva arī tiek noteikti nacionāli decentralizēti. Eh, vēl karte vienmēr var tikt izdot arī angļu vai kādā citā oficiālā izcelsmes valsts valodā. Lūk, šie bija galvenie jautājumi, kurus vēlējos precizēt eh, par inženieru kārti. Varbūt vēl viens komentārs, kas man būtu piebilstams, un to jau minēja arī iepriekš par šo daļējo piekļuvi. Partial access. Mēs kā inženieru komiteja nesam īsti labvēlīgi noskaņoti par šī pānta saglabāšanu, jo dažkārt tas ir mulsinoši, tas var būt mulsinoši patērētājiem. Tas ir kā spēlēt futbola komandā, bet nu nav bez atļaujas pieskarties bumbai. Uh, tad, nu, inženieru profesijā būtu ļoti grūti iedomāties, kā a, profesionālās aktivitātes varētu salīt kādās apakšaktivitātēs. Mūsuprāt, tas mums varētu radīt problēmas šāda daļai piekļuvi. Tas varētu sarežģīt a, vairākus jautājumus. Mēs neesam pret regulu. Regula ir jāpiemēro bet jāaprobežo tikai ar drošības pasākumiem, un kur regulāri eh, kādi skaidri punkti, ja regulāri kādas šaubas vai šķēršļi, kas liec brīvu darba spēku pārvietošanās, tad arī par to, protams, mēs būtu pret. Šie bija galvenie jautājumi par direktīvu. Tās gribējām skatīt. Esam priecīgi arī redzēt uh, šīs kopīgās platformas, ka tās tiek pamazām aizstātas ar kopīgu apmācības sistēmu. Un tas atbilstīgi 49. pantam šķiet arī tas ļautu komisijai uh, konsultējoties ar atbilstīgo profesiju pārstāvjiem, mūsu gadījumā ar inženieriem, ļaus komisijai izstrādāt apmācības schēmas un kur varētu, kā rezultātā varētu palīdzēt arī automātiski atzīšana. Lielas paldies, lielas paldies tiešām par šo prezentāciju. Es domāju, ka jūs arī esat pelnījuši aplausus. Es pateicos visiem ekspertiem. Šī ir pirmā uzklausīšana, kuras vadu un kur katrs runātājs tiešām ievērojas atvēlēto laiku. Es no sirds jums pateicos. Nu ko, mums uh, ir ļoti maz laika. Es atvainojos, kā es to nepateicu iepriekš, bet es īpaši šeit gribu sveikt Tičer kungu. Varbūt vēlāk jums došu vārdu. Vispirms uzklausījuši deputātus, bet es gribēju tiešām sveikt jūs mūsu vidū, man to vajadzēja darīt jau ātrāk. Jūs zinat, ka viņš vārdā mm, vienību komisijā, kas ir atbilstīgs arī par atzīšanas un kvalifikācijas jautājumiem, un cieši strādāja arī mūsu referentiem un ēnu referentiem. Es vēlos arī sveikt Andris Tribelt no Dānijas prezident, struktūras, kurš vadīja arī darba grupu. Esiet laipni lūgti šeit vēlāk, ja jūs vēlties izteikties, tad jums tiks dots vārds. Tagad, nu, kurš tagad runās? Um, does anyone else want to come in at this stage? Mrs. McClarkin and Mr. Schwab? Anybody else? Um, Mrs. Vanier will, of course, sum up at the end. Vanier kundze būs beigās, referente. Katra minūte jautājumam vai diviem varbūt ne vairāk kā diviem jautājumiem. Un tad būs laiks arī atbildēm. Lūdzu, Hanslāk kundze. Čodničāns, eh, džinkuja bardzo sardečnie. Paldies! Pateicos visiem eh, mūsu viesiem par ļoti interesantajām prezentācijām šīs dienas uzklausīšanā profesionāls kārtas ieviešana, manuprāt, ir brīnišķīga ideja. Tas arī atvieglo saīsinās procedūras. Daži, protams, jautājumi ir satraucoši vēl nav atrisināti, jo tik tiešām ir jāraugās, kā tas viss darbosies praksē. Jo īpaši, kad mēs runājam par cilvēkiem, kas strādā valsts ap, veselības aprūpas jomā, jo kad, kā šī šīs kārtas izmantošana nedrīkst nodarīt kaitējumu pats ir veselībai. Jautājums, vai jūs domājat, ka var tā būt laba ideja, piemēram, ieviest uh, kādu derīguma termiņu, kā tas ir, piemēram, inženieru kādas gadījumā? Vai jūs arī, kā, kā, ko jūs uzskatāt par kartes viltošana, kā var šo karti padarīt uh, pār drošu, lai nenotiktu kartes viltošana. Un tad man ir vēl viens jautājums, varbūt komisijai drīzāk uh, uh, veltīts nevis ekspertiem. Mēs iepriekšējā sesijā runājām arī par medmās situāciju Eiropā un par to, ka jāizslēdz varbūt mēs no šīm direktīvas aptvēruma. Uh, vismaz dažām valstīm, Polija, Rumānija. Bet uh, mēs ar šīs direktīvas starpniecību ja gribam arī atbalstīt uh, pilsoņu mobilitāti. Tad kā jūs varat to savietot? Lai būtu tad profesionālākā, kaut arī tikai polijā 70% medmāšu nebūs nekādu tiesību ja viņas grib uh, iegūt šādu profesionālo kārtu, kā viņi, kā viņas varētu iegūt šo kārti, tad, nu, kurš ir atbildīgs, ja jūs varētu to atbildēt. Un tālāk, ja mēs šajā direktīvā iekļautu notāru profesiju un kā praksē, tad uh, juridiskā drošība tiks nodrošināta, ņemot vērā notāru profesiju specifiku, jo. Uh, šī profesija ļoti cieši saistīta ar nacionālo likumdošanu. Vai ir kāda jēga iekļaut no tāda profesija šajā Eiropas eh, kārtas um, eh, eh, schēmā? Paldies par sapratni. Priekšsēdētāji, Vindegārs Kundze, paldies. Jautājums. Junis Kundzei Pēdējā piekļuva veselības aprūpas profesijai. Es saprotu, ka šis jautājums jau tiks skatīts iepriekšējā panelī, bet nu būtu arī tomēr svarīgi dzirdēt arī kompetēto iestāžu viedokli, jo īpaši iestādes, kurām ir kādas problēmas ar finansēm. Turnēns kundze, jā, mans jautājums ir Degbušārkungam. Kurš pārbauda atjaunināto informāciju, kādu ievieš kartes turētājs sistēmā. Otrkārt, kā šī kārte sasaucas ar jauno profesionālo kārti, jūsuprāt, kādā veidā atbilst šīs abas kārtas, piemēram, ko es iecerēšu tālāk darīt ar uh, šo inženieru karti, ja mēs būsim direktīvā vienojušies par šo profesionālo karti? Lāgins kundze. Paldies, Malkom. Atvainojiet, es visu sesiju nevarēju šeit piedalīties, jāpiedalās piecās debatēs trīs komitejās. Tad, nu, es jums norādu savu klātbūtu, cik svarīgs šis jautājums man šī mē, visa šī procesa mērķis ir pātrināt sistēmu. Kā mēs to darīsim? Vai darba grāfiks ir realistiski īstenojams? profesionālās kārtas īstenošanā apsēdē, un vai kārta būs gana droša. Jautājums ir tiešām par uzticību sistēmai, un šī sistēma būs veiksmīgi tikai tad, ja to pamatos datu bāzu un AMI sistēmas īstenošana dalību valstīs. Ko varam darīt, lai tiešām to, eh, šo visu profesionālo atzīšanu mēs varētu veicināt ātrāk un arī uzticību atjaunot? Paldies! Un visbeidzot, Švāba kungs. Jā, Fozits, jā. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums ir Mitsler kungam. Vēlētu dzirdēt viņa domas Viņš runā par arī profesionālās kārtas brīvprātīgu, zinām, mērā principu. Un viņš norādīja, ka arī, protams, vajadzētu arī e, jāveicina, lai katrā ziņā arī dalībvalstis to brīvprātīgo kārtā, katrā ziņā arī un to iestādes attīstīgi virzītu. Tad mēs runājam par to, kā izmantot šo profesionālo karti, arī tiek veidot šī iekšējā tirgus sistēma, kas gan pat par sevi vēl tikai ir veidošanas procesā un pat nedarbojas. Uh, Kā viņš to vērtē? Un tad vēl Dirkam Bošākungam vārds, līdzīgi kā arī jau kolēģi norādīja. Viņam ir tāda jau konkrēta pieredze šo profesionālo kārtu, un man interesē šāds jautājums. Kāda ir jūsu pieredze ar līdzinējo tiesību kopumu ieviešanu par kvalifikāciju atzīšanu, vai vēl kaut kāds veids, kā mēs varam arī jau arī pātrināt šo kvalifikāciju atzīšanu, ja mēs ievērētu precīzi visus šos noteikumus. Jūs jau dažus piemērus gan minējāt. Paldies! Nu labi, paldies! Katram no mūsu viesiem došu divas minūtes. Jūs varat arī varbūt arī tad komentēt vairākus no šiem profesionālas kārtas jautājumiem. Tad sāksim ar Sīliskumu un tad um, pārējiem. Jā, paldies. Vēlos tad koncentrēties uz vairākiem jautājumiem, bet ne visiem. Kādā veidā varam pātrināt procesu? Mm, nu, mēs vienmēr saprotam, ka Tad jāskatās tās pakāpes. Tātad pirmie trīs gadi, un, kas sāko nevarētu šķistu gari, bet īstenībā laika tecījumā šie pakalpojumi standarti tiek samazināti, un iespējams, ka arī vēlāk tad varēsim runāt par diviem gadiem vai trīs. Tas, protams, būs arī, kā skatīsimies, kā šie pakalpojumi atzīšanas standarti arī kalpos tālāk. Tas jānosaka tomēr likumdošanā. Par uzticamību mēs katrā ziņā runājam par tīklu, kurā piedalās elektroniskā veidā atbildīgās iestādes. Tas nozīmē, ka jums jāuztic tīklam. Lai tas būtu iespējams, jums ir, protams, jānodrošina, lai viss, kas piedalās, jūs varam saprast, ka 95% tikai piedalās, tad, protams, tas zaudē uzticamību. Tā kā jums ir jāpanāk, ka viss darbojas pilnībā jau pašā sākumā. Tā ka nav runa tikai arī par nacionālām iestādēm, bet arī reģionālām un um, vietējām iestādēm. Uh, Tas būtu ārkārtīgi svarīgi. Var jau tad atbildēs kolēģi. Nu labi, tad pēc kārtas. Intentaré ser lo más breve posible, empezando por la... Nu, centīšos izteikties pēc iespējas īsāk, sākšu ar pašu pēdējo jautājumu. Runājot par realistiskiem termiņiem, nu, es domāju, ka tas ir visai mm, sarežģīts jautājums jāņem vērā. Brīvdienas ir atsevišķas nedēļas, kad viss noritēs veiksmīgi, bet domāju, ka mēs pārsniegsim divas nedēļas runājot par daļējo piekri, pieeju. Jurisprudence pārēdz zināmus pienākumus, nav runa par viedo atzinumu vai nevie, neatzinumu, bet daļēja pieeja izriet tieši no jurisprudences nolēmuma. Un tieši inženieru kolēģija Spānijā sūdzējās par mm, kādu pilsoņu atzīšanu, un ja mēs teiktu, ka ir daļai pieejam, daļējām pro, dažām profesijām, tad mēs pie, pieļaujam šo daļējo piekļuvi, un tur jābūt ļoti punktuāliem attiecībā uz inženieriem. Mums jācenšas raudzīties, kā tad ir ar uh, katrā nozarē. Tur ir jurisprudence noteikti, un mēs nevaram darīt to, ko, to kas mums nāk prātā. Runājot par brīvprātību, nu, te ir ļoti skaidrs piemērs. Uh, Šeit runa ir par atsevišķu profesiju, un šī iemesla dēļ ir problēma notāru gadījumā. Atsevišķos um, posmos procedūrā nebūs problēma. Britu notāriem nav nekāda sakara ar spāņu uh, notāriem. Tas pilnīgi nekāda sakara, tā kā dažas dažādas uh, profesijas un runāt par falsifikāciju, tad mm, ir ārkārtīgi sarežģīti šo kartu falsificēt, noviltot. Un tad, kad jums ir karte, kura ir elektroniski izdota, un kad uh, darba devējiem ir šaubas, viņš var veikt elektronisku pārbaudu. Mums jau ir sistēma diplomiem un runājot par periodu, kad viss stāsies spēkā un derīgumu, es domāju, ka tur nevajadzētu noteikt kādus ierobežojumus profesijas, profesionālai darbībai. Ja reiz esat ieguvuši diplomu, tur nevajadzētu noteikt kādus termiņu ierobežojumus. Bet relīkums. Divi jautājumi. Tātad par šo saglabāšanas periodu, spēkā esamības periodu un jaunāko aktualizāciju. Par pirmo. Ja mēs ierosinām kādā ziņojums precizēt, tad ir noteikti zināms limits par minimālo periodu, kad tad arī šīs kartas ir spēkā. Um, kādā ziņā mēs te vēlētos norādīt, ka šī sistēma, ja imī sistēma tad parāda kā brīdinām signālu, ka tas ir, protams, nenozīmē, ka uzreiz tiek iekļauts kaut kas melnajā sarakstā uz visiem laikiem. Tā kā šo sarakstu melno sarakstu, iespējams, arī mēs pārskatām, un tieši tāpēc Mēs arī ierosinām arī likumdevēju, tomēr precīzāk, arī noteikti šīs aizturēšanas arī periods, kas ir noteikti direktīvā, un to neatstāt tomēr tikai e, komisija īstenošanas aktu kārtībā. Taču šīs garantijas ir jāsaprot tā, ka līdz tekstam tiesībām, kuras sniedzam personām, lai viņas varētu piekļūt saviem datiem, un arī, protams, arī panākt šo datu korekciju. Par aktualizāciju un kādā veidā varam to pātrināt. Mēs, kādā ziņā, ierosinām jūs arī šo jautājumu tad virzīt un datu aizsardzības jautājumus tālāk arī precīzi risināt. Konkrēti tājos gadījumos, ja tie precīzi atrunāti arī šajā tieska instrumentā. Tad katrā ziņā aicināt, lai šī datu aizsardzības juridiskā sistēma, kas balstās arī uz 9546 un 2001. gada datu aizsardzības regulu, kas, protams, ir absolūti jāievieš visās dalībvalstīs un komisija to uzrauga, tad arī katrā ziņā šo arī mēs, nu pat arī komisijā dzirdam, kad arī gatavojas aktualizēt, balstoties uz jaunajiem datu aizsardzības noteikumiem. Nemaz nerunāt par iestrēgušo priekšlikumu, par to, kā tiks aktualizēts IMI sistēma, ar ņemot vērā visdrošības garantijas. Tātad ņemt vērā vajadzētu ļoti precīzi tās lietas, kas saistās ar šo jautājumu, kur jūs nosakat precīzi noteikumus un nesarežģat lietas eh, vispārīgā gadījumā. Paldies! Jā, mēs zinām, ka komisija strādā pie mī jautājuma. Metslā kungs, lūdzu. Priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi, deputāti. Es sākšu ar švābkunga jautājumu. Jūs atcerat par šo brīvprātīgas principu, ka jānodrošina, ka vairākums tādu atbalsta. Jā, tas izriet no tā, ka arī profesionālo prasību pārstāvi biedrība, protams, šobrīd ir daudz vairāk nekā jau šobrīd tas iepriekš bija 7-8 gads atpakaļ. Un šādas organizācijas var arī pieprasīt šādu arī karti un līdz ar to arī to veicināt. Te ir divas lietas, kas ir īstenībā ļoti saistītas. Pirmkārt, jānodrošina, ka IMI ietrūkst tādu leģitimizācijas arī uh, slieksni, uh, arī, lai apstiprinātu absolūti arī, arī imijas sistēma iekļautos informācijas absolūtu atbilstību pašai kārtēji, lai arī nevarētu nekādā veidā te arī to viltot. Vēl arī par arī savstarpēju atzīšanu un tieskajiem apsvērumiem. Ja mēs to visu arī noteiktu um, visu tikai elektroniskā veidā, taču apstrādi nevis nejauktu 4-6 mēnešus, bet gan daudz veidā, ātrākā veidā. Mēs zinām, ka arī atsevišķi dažādas veida profesionālās palātas kameras nereti rīkojas pilnīgi tā kā uh, akmens laikmetā. Dažkārt viņi darbojas ar roku sarakstītos sarakstu, visu caurskatot, lai noteiktu, vai personas kvalifikācijas ir atbilstīgas, un tad šādu informāciju nodot tālāk. Nu, tas ir tiešām kaut kas ļoti dīvains, cik ārkārtīgi novecojušām metodēm var daži strādāt. Tā ka tur ir liels vēl potenciāls. Uh, Un tad mēs skatāmies arī, kā vēl nacionāla līmenī varētu šo jautājumu arī veicināt un tātad izstrādāt šādas kvalifikācijas sertifikātus. Šodien mēs jau redzam, ka arī varam izstrādāt tāds sertifikāts un diploms, kas ir, un arī šis kārts, kas ir stingrs un nodrošināts pret viltojumiem. Tātad mēs varam sasaistīt arī biometriskiem datiem, piemēram, pirkstu nospiedumiem un tam līdzīgi. Tā kā tas, protams, ir jautājums par to, cik tas izgan maksā. Te nereti praktiskās lietas, protams, mums liek eh, noteikti zināms ierobežojums. Un mēs zinām, ka medmāsas šobrīd ir izvērtītas par prioritāti, jo vienkārši tās ir kļūst par absolūtu prioritāti visā Eiropā. Notāru profesija savukārt vairākās valstīs e, tiek izpratstā ārkārtīgi dažādi, gan viņu kompetenču, gan funkciju ziņām. Un tieši tāpēc, bez tā, ka jūs nenormējat šos atsevišķos um, uh, funkcijas, tad nav iespējams to arī uh, noteikt. Tātad mums ir jānosaka, ka notāri drīkst izmantot savus pilnvērs, protams, nacionālā mērogā, un tajā brīdī, kur viņi grib darboties arī pārobežu mm, kontekstā, tur, protams, tad ir ļoti atšķirīgs regulējums, jo uzreiz jautājums par atbildību. Un tad par šiem arī iespējamiem termiņiem. Tie jānosaka realistiski. Ja tie kļūst nerealistiski, tad, protams, tā ir pretreakcija no uh, otras puses, un tad birokrātija vienkārši sāk pretoties, un vispār nekas nenotiek. Un vēl jautājums tad arī deputātiem. Lūdzu, nosakiet direktīvu ļoti precīzi, kādā veidā atšķirīgas kvalifikācijās mēs nosakam šos dažādas normas, kā mēs to saskaņojam Eiropā. Mums arī profesionālas izglītības uh, un dažāda cita veida uh, jūs redzat, ka, piemēram, plastiskai ķirurģijai tiek piemērotas normas, un šeit arī pilnīgi cits atkal normas profesionāla kvalifikācija ziņā, un bieži vien nav iespējams saprast, kā tad īsti profesionālās kvalifikācijas savstarpēji salīdzināmas. Lūdzu, centieties panākt šādu skaidru un precīzu salīdzinājumu. Jā, tas bija tiešām ļoti izsmeļoši. Paldies! Un tātad visbeidzot bak, um, Bakārkungam vārds. Jā, par vairākiem jautājumiem, kas tika uzdot, dāmas un kungi. Uh, un par šo ierobežoto kartes derīgumu. Nu, manuprāt, mēs jau savā arī prezentācijā norādījām, ka tā būs spēkā desmit gadus, un tā balstās uz brīvprātīgo sistēmu. Mēs esam mēģinājuši kādā ziņā to arī precizēt un to noteikt, ka te gan netiek iekļauts nekāda mikrosēma. Tomēr ir iespējams arī nodrošināt atsaucas šā kartē, uh, un to sasaistīt ar nacionālām internetu platformām, kurās tiek saglabāta visbūtiska informācija par kādu turētāju. Par precīzo jautājumu, kādi būtu mūsu plāni ar šo profesionālo karti un kā tā darbosies un kā tas ir domāts un kā tad kāds turētājs var aktualizēt savu informāciju. Nu, par pirmo jautājumu. Mēs to šobrīd pārbaudām ģenerāla asamblējā. Uh, Mums ir, protams, ir 27 valsts, un 2007. gadā viņi arī visu pārbaudu, ko kāds ideja pirmkārt. Tas gan nenozīmē, ka visas dalībvalstis arī uzreiz to arī ieviesīs vienlaikus un nekavējoši. Tātad ideja par profesionālo kārti, plāni ir tādi, ka <clears throat> mēs nodrošam lielāku inženieru mobilitāti, kas arī atbilst vispārējā schēmā par aktīvo Eiropas darbspējīgo iedzīvotāju kas norāda, ka 28% šobrīd ir gautuši gatavību strādāt kādā no citām Eiropas Savienības valstīm. Un lūk, mēs viņiem piedāvājam konkrēti instrumentu, kā viņi to var īstenot. Un tāpēc arī diplomu savstarpējā ātrāk atzīšana varētu jau saīsināt no <clears throat> šo, šobrīd garos periods, kas ir 4 mēneši līdz gadam, daudz īsākam periodam. Mēs saprotam, piemēram, apvienotā karalistē, Beļģijā, Vācijā, Šveicē šobrīd trūkst inženieru. Bet jāatzīst, ka daudz inženieri šobrīd strādā arī pilnīgi citās profesijās, kā piemēram Spānijā, Portugālē un Itālijā. Un mobilitāte šobrīd viņam neļauj arī īsti doties uz kādu no mm, citām valstīm. Tā ka tu jau tam jāskārto. Nu labi. Vēl viens teikums par IMI sistēmu Mēs neesam pret to. Un, manuprāt, mūsu sistēma arī saglabā, saskaņ, būtu saskaņota un sadarbspējīga ar IMI informācijas sistēmu, jo tur uh, inženieri arī iekļautos. Un es domāju, ka mēs, inženieri, varam iz, izinženierēt inženieriem vajadzīgo risinājumu. Un mm, nu tā, mums īstenībā tagad laiks ir beidzies, tūlīt sāksies koordinātors sanāksim, bet mm, Mhm. Es aicinātu varbūt arī no komisijas puses pateikt dažas lietas un vēl došu arī vārdu arī prezidentūrai. Tad Tīčā kungs tagad vārds jums. Thank you, Chairman. Uh, first of all, Paldies, priekšsēdētāji. Es arī apsveicu visus runātājus par viņu lielisko, lieliskiem prezentācijām. Mums tās vēl ir jāanalizē. Es domāju, ka mēs visi arī turpināsim uh, darbu, jo īpaši ar kolēģiem no data aizsardzības bīroja ar, um, strādāsim pie jautājuma par informācijas uzglabāšanas periodu. Tas viss jāizvērtē un jāanalizē, un pavisam īsi es minēšu dažus punktus, kas ir šajā priekšlikumā, kur jūs izvērtēsiet. Pirmā lieta, es domāju, mums ir jāatzīst, ka dalību valstu izglītības sistēmas ļoti atšķirīgas. Citas ir vairāk konkrēt, koncentrētas uz augstāko izglītību, citas citādāk, bet mums ir arī ierobežot profesiju skaits, kur ir harmonizēta noteikuma, citām profesijām nav harmonizēta noteikuma. Es šodien dzirdu arī, ka medmāsu profesijā debats būs interesants. Un secinājums tāds, ka Jā, ir jau diezgan daudz, kas ir iesošajos tiesību aktos. Es nezinu, vai tagad mums ir jāiet tālāk un jāizvērš sarežģītas debats par medicīnas specialitātēm, bet mums sistēma jau darbojas. Tik uzdots arī specifiski jautājums par polijas uh, medmāsām. Tas ir jautājums, uh, kuru mēs pašlaik skatām. No taktiskā viedokļa mēs esam arī sazinājušies ar pol polijas iestādēm. Uh, Mums tas ir arī jāskata no dažādiem aspektiem. Šeit mēs pieskaramies jautājumiem, par ko esam vienojušies, kad iestājās uh, Polija, un tad ir uh, limiti tam, ko mēs varam atrunāt direktīvā, un kas ir iestāšanās līgumā. Un tad mums ir jāskatās, kas notiek, uh, kas ir noticis šajā laikā līdz 2012. gadam. Tālāk, ja mums nav uh, apmācību prasību harmonizēšana, kā mēs uh, organizējam mobilitāti, un uh, šie daži jautājumi daļai piekļuve, kas var kļūt par jaunu praktisku instrumentu, un es domāju, mums tas ir svarīgākais punkts arī precizēt uh, to, vai jūs varat tie, uh, tieši pieteikties daļējai piekļuvai, vai jūs arī piesakaties pilnīgai piekļuvai, un tad iestādes lemj. Uh, vai jums ir piešķirta pilnīgi vai daļai piekļuva un kādas tad ir prasības, ja pie, daļai piekļuva. Par kārti mums tas ir brīvtvērtīgs instruments. Es biju pārsteigts, tātad šo, biju pārsteigts dzirdēt, ka vai to karti var sakombinēt ar brīdinājuma sistēmu, bet brīdinājuma sistēma ir obligāta, karti ir brīvprātīga. Un arī mums tas ir saistīts arī AMI. AMI strādā, Švābkungs strādā šī sistēma katru dienu. Arī cilvēks saņem informāciju no šīs sistēmas katru dienu. Šī sistēma darbojas. To nu, mēs arī piedāvājam elektronisko certifikātu profesionālai kārtei. Un esam gatavi palīdzēt arī dalību valstīm. EMA ir izveidojusi Eiropas Savienības piedāvājumu arī dalību valstīm online uh, aplikācijas instrumentu, tātad tas viss ir elektroniski, to viss gribēju atkārtot. Liels paldies, priekšsēdē kungs. Uh, thank you very much. Paldies, Jorgen. Jā. Un šeit mēs tiešām pieskaramies daudziem svarīgiem jautājumiem, tas ir ļoti liederīgi. Un visbeidzot. Stravēlta kungs, padomas darba grupas vadītājs. Paldies, priekšsēdētājs. Priekšsēdē īsi. Vispirms paldies referentei Paldies Eiropas parlamentam par to, ka organizē šīs interesantās liederīgās uzklausīšanas. Kā jūs redzat, uh, man arī šeit ir kolēģi līdz, kas seko debatēm. Padomēju, šis ir ļoti svarīgs uh, dosie. Mēs smagsādājam pie šī jautājuma un padoms vārdā es varu teikt, kā mēs, nu, vēlamies, protams, strādāt kopā ar Eiropas parlamentu, lai varētu vienoties par labu, elastīgu kompromisu par šo ļoti būtisko priekšlikumu. Paldies! Liels paldies un arī paldies par jūsu paveikto darbu pie šī. Un visbeidzot uh, arī vārds Bernadetai Verņo referentei. Lūdzu, sniedziet mums savus secinājumus un atgādniet arī par darba grafiku. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdi. Uh, Centīšos izteikties kodolīgi, ņemot vērā to, ka laiks ir uz priekšu, gluži kā jebkurā uzklausīšanā, kas ir svarīga un sarežģīta. Man jāsaka tas, ko es teicu jau pēc tam, kad bija par publiskiem iepirkumiem. Uh, uzklausīšana, ka sarežģītība tikai pādziļinās, jo te ir jautājumi, ir visādi svarīgie jautājumi, ir tādi pārdomu brīži, un es īpaši vēlos pateikties visiem runātājiem, runātājām, kas par spīti visam mums ir snieguši kādu skaidrojumu, papildus informāciju, un es vēlētos piedāvāt tā, lai mēs katrs paraudzītos to, kas ir ticis teikt, skatīties. Uh, Mm, savās domās, eh, censties ar to dalīties mm, pēc kādām divām nedēļām, jo vajadzētu eh, rīkot arī eh, sanāksmi ar visiem ēnu referentiem. Mm,